So, dear colleagues, Nu ko, dārgie kolēģi, dāmas un kungi, atsauksim sanāksmi. Otrā itre komitejas um, sanāksmes diena, un uh, sāksim tātad ar viedokļu apmaiņu ar uh, komisāri Cecīliju Māstrēmas kundzi. Commission, and I'm really glad that uh, Cecilia Malmström is here with us, and we Prieks redzēt Mālstrēmas kundzi šodien mūsu vidū. Mums ir diezgan daudz laika mūsu rīcībā, lai apspriestu komisijas darbu programmu, gan patreizējo, gan uh, nākotnes darbu programmu, un uh, priecājamies tiešām redzēt Mālstrēmas kundzi mūsu vidū. Nu, ilgi garās runās neizplūdīšu, nekojoties došu vārdu Mālstrēmas kundzei. Paldies, cienījamie deputāti! Labrīt visiem! Priecājos būt jūsu vidū šodien! Nu, formālā viedokļa raugoties šo pasākumu sauc par struktūrētu dialogu. Proti tā reiz, ka jūs varat izteikties principā par, par jebko, bet eh, komisijas pienākums ir eh, formāli jūs informēt par to, kas tad ir noticis par tam lāgam, kopš mums notika iepriekšējais eh, formālais struktūrētais dialogs. Nu, labprāt, to arī darīšu. Nu, jāsaka, mums tiešām ir bijusi teicama sadarbība kopš iepriekšējās tikšanās reizes. Esam tiešām labi sastrādājušies, un šī laba iespēja apzināt, kas tad ir noticis, kas paveikts kopš pērnā gada māja, un ko tad vajag sagaidīt eh, tuvākajos mēnešos. Nu, un priekšsēdē, protams, labprāt pačelošu par mm, jebkādu citu tēmu arī. Gads bijis eh, gan aizņemts, kā droši vien visi ziniet. Nu, un, eh, principā, panākumi arī nav izpalikuši. Kopš mūsu iepriekšējā struktūrētā dialoga esam uh, noslēguši divus būtiskus brīvās tirsniecības nolīgumus ar Kanādu un Vietnamu. Ar Kanādu runājot vakar, ministrs bija šeit jūsu video vakar, kā es saprotu. Nu, tas ir mūsu tāds jāstrākais līdz šim noslēgtais līgums, ko esam panākuši ar kuru partneri. 98% preču līdz ar to ar stāšanās brīdi, spēkā stāšanās brīdi mūsu preces varēs iekļūt Kanādas tirgu. Un uh, mūsu uh, patērētāji mm, arī iegūs uh, tātad uh, dažādas labumus, un turklāt arī valsts iepirkuma dažādos līmeņos mēs varēsim piedalīties Kanādā. Tas radīs arī būtiskas mm, priekšrocības mūsu lauksaimniekiem. Un aptuveni 145 ģeogrāfiskās norādes augstas kvalitātes lauksaimniecības produktiem arī būs aizsargāts. Tā kā esam ļoti gandrīgi par šo nolīgumu, Vietnamas nolīgums arī ir gana ambiciozs, ar attīstības valstīm nekad tik jaudīgu līgumu nesenā noslēguši, un tas ir tāds modelis arī starpībā ar citām jaunajām attīstības ekonomikām. Cerams, ka tas kalpos tādā attīstībai abās pusēs. Arī um, tarifu barjeras tiks uh, novērstas, um, un um, tāpat arī attīstības uh, sadaļa ir diezgan jaudīga šeit. Uh, cilvēktiesības tiek ievērotas, vidas aspekti, sociālie aspekti, un nu, tam visam sakosim līdz, protams. Nu, lūk, abi šie nolīgumi ir iezīmīgi ar kādu citu tādu būtisku izrādienu, ko panācām pērn, proti investīciju aizsardzības sistēma, šī apelācijas eh, tiesu sistēma investīciju aizsardzībai, kas panāk tādu labu līdzsvaru starp eh, jaunām darbietām no vienas puses un investīcijām, tātad, un eh, no otras puses ar valdību, tātad iespējām regulēt šos jautājumus publikas sabiedrības interesēs. Šie aspekti ir iestrādāti nolīgumos, un Eiropas komisijas politika ir uh, nākotnē paredzēt uh, līdzīgas normas visos nolīgumos, nu, sāksim ar TTIP nolīgumu ar amerikāņiem un ar citiem arī. Tātad strādāsim kopā visiem partneriem visur pasaulē, lai gūtu viņu atbalstu šādiem mehānismiem. Un domājot par to, kā var nākotnē eventuāli veidot starptautisku investīciju aizsardzības uh, um, arbitrāžu tiesu. Tāpēc esam gandarīti par to, ka Nairobi, PTO, tātad esam panākuši labus panākumus. Pirms Ziemassvētkiem bija ministrs sanāksme Nairobi. Uh, Un vienojāmies par ITA nolīgumu paplašināšanu, kas arī dos daudz jaunas iespējas Eiropiešiem. Atliek šo dokumentu tagad ratificēt. Cerams, ka parlamentā tas notiks gan strauji, lai mēs varam izmantot visas iespējas, ko šis nolīgums sniedz, kad tas stāsies spēkā. Tāpat arī neskatoties uz daudzām pretrunām, panācām vienošanos, kas nodrošina subsīdiju galu, tā teikt, lauksnesīs produktiem. Nu, tas nodrošinās arī vienlaicīgas konkurences apstākļus Eiropas lauksaimniekiem. Attīstība, tad ilgspējas attīstības jomā esam piestrādājuši arī iepriekšējā reizē spriedām par vispārīgo preferenču sistēmu. GSP plusa programmu, tā to sauc parasti, janvārī to publicējām, kopā to apspriedām. Un tā bija pirmā reize, kad ar saviem publisku un sistemātisku formāli pieņēma nostāju, attiecībā uz centieniem, ko mūsu partneri veic attiecībā uz cilvēktiesībām, pārvaldību, uz spēku attīstību, kā tas ir um, iegrāmatos 27. starptautiskās konvencijās, un tas kalpo par pamatu mūsu patreizējai sadarbībai ar saņēmē valstīm, un mēģināsim spiest uz tādu redzamu taustām progresu uz vietām, jo tas ir tāds tiešām atkal jaudīgs dokuments. Un iespējas attīstības principu iestrādāt arī nolīgumus ar Kanādu un Vietnamu, protams, lai nodrošinātu, ka mēs uh, ievērojam darbinieku fundamentālās tiesības, uh, vidas aspektu ievērošanu, starptautiskās eh, vidas un darba tiesības tiek, tiek stiprināts, eh, un eh, pilsoniskai sabiedrībai tiek piešķirt arī tāda manām loma. Tā ir iespēja ne tikai piedalīties, bet tātad šo nolēmumu apspriešanā, bet arī īstenošanā. Nu, spēkās attīstības aspekti arī diezgan tā prominenti figurē TTIP sarunās ar ASV, un mūsu priekšlikumā ir iekļautas saistības attiecībā uz mm, gan arī apsaunības, gan ASV, tātad uh, um, saistībām, un tāpat arī um, ir uh, priekšlikums um, tātad sekmēt šo aspektu ievērošanas sarunās ar trešajām valstīm. Sarunu gaitā mēģināsim panākt to, lai imens abās Atlantijas okeāna pusēs ir gan augsts. Tie lūk ir tikai daži piemēri tam, ko esam paveikuši un ko tad uh, plānojam paveikt uh, tuvākajā laikā. Un, pirmkārt, um, Mūsu stratēģija, kas saucās tirsniecība visiem, ko publicējām pērnā gada oktobrī, strādājām pie tās īstenošanas. Tas ir tāds uh, pastāvīgs darbiņš, jo mums īstenošana uzsākusies un tā vēl jābeidz. Par efektivitāti runājot. Um, visos tirsniecības nolīguma sektoriem klausos, kas uh, saistās ar MBU uh, piekļuvu tirgiem, kā arī strādājam pie mm, spēkā esošu tirsniecību aktu nolīgumu mm, īstenošanas. Pēc savskatāmiem runājot, sakojam TTIP modelim, no dažādām brīvās tirdzniecības sarunām mēģinām publicēt tik daudz dokumentus, cik nu varam. Mūsu tīmekļa vietnē imetiet acis, redzēsiet, tur veselo gūzmu ar dokumentiem, nākotnē, protams, eh, kosmisā, kurā tāpat. Korupcijas normas mēģinām iesādrēt, nu, protams, būtu antikorupcijas normas eh, visos tirdzniecības nolīgumos. OECD konference notika šonadēļ, šī tā sauktā integritātes eh, konf... tā nedēļa Parīzē OECD bija uzcirtus tādu konferenci, kurā es piedalījos kopā ar partneriem, ļoti laba konference bija. Nu, nā, šeit nu, jāturpina raktā sacīt šajā virzienā. Mēģinām, protams, ievērot visas saistības, kas ir nospraustas šajā iniciatīvā tirsniecība visiem. Es zinu, ka jūs gatavojat ziņojumu par šo jautājumu. Labprāt, ņemsim vērā jūsu viedokli. Domāju par to, kā šo procesu uzlabot. Nā, tad vēl viens eh, elements ir tātad PTO sarunu mm, atjaunošana, revitalizēšana, tā sacīt, ir jāizmanto šis pozitīvais uzrāviens, eh, kurš ir vērojams tagad um, Pasaules tirdzniecības organizācijā. Tā ir ar lielu trokstu atgriezusies starptautiskajā arēnā, un eh, tā ir arī Nīderlandes prezidentūras prioritāte, ko apspriedīsim nākamajā padomu sanāksmē 13. maijā, nevis padomu sanāksmē. Nu, te runāsim par uh, neatrisinātajiem Dohas uh, sarunu raundu jautājumiem. Ne nu, tikai PTO var runāt par tādiem jautājumiem, kā mm, rūpnieciskās subsīdijas vai, vai um, tātad, uh, suverenās laibvalsts subsīdijas, bet uh, ir ja nepieciešami arī jauni jautājumi PTO kontekstā, kas pelnījuši mūsu uzmanību. Nākamnedēļ mums ir konferences pilsonisko sabiedrību. Un šamē ierosina tāds jautājums kā digitāla tirdzniecība, regulatīvā prakse, eksporta ierobežojumi. Nu, un, uh, tagad mēģinam precizēt konkrētus mērķus kur Eiropas Savienība varētu piestrādāt un panākt eh, nu, mūsu pusē, gan uz tās arī citi partneri. Nu, mēģinām, protams, pirmām kārtām panākt daudzpusējas nolīgumus. Ja tas nav iespējams, nu, tad skatāmies, vai nevar, nevaram um, saropēt tādu nelielu dombiedru grupiņu un tad eh, pamazām to, to paplašināt, lai, lai tad iekļautu PTO sistēmā. Un, protams, tā turpinām strādāt arī pie divpusējiem un reģionāliem tirsniecības nolīgumiem. Pavisam drīz uzsāksim sarunas, lai modernizētu mūsu jau veco lai to labot izniecības nolīgumu ar Meksiku. Tikos ar Meksikas ministru šonadēļ un eh, turpinās pēdējie priekšdarbi, lai iegūtu mandātu no dalību valstīm šīm sarunām. Un cerams, ka jau pēc pāris nedēļām šis mandāts arī būs sarūpēts. Tāpat arī turpinam mm, darbu pie Merkusūra sarunām. Sarunas ar Merkusūra valstīm kādu laiku ir um, mm, iestiegušas tā sacīt nu, pirmā, 1. maija pusē cerams, ka šīs sarunas tiks atjaunotas, ka, kas būs pirmās sarunas kopš 2004. gada. Pat tam nākam tiešām noticis daudz, kas ne pa dienām, pa stundām tās acīm Merkusur valstīs mainās situācija, bet tā ir fantastiska situācija mums Eiropas Savienībai un arī Merkusur valstīm panākt uh, šo nolīgumu aktualizēšanu. Par ekonomiskās patērības nolīgumiem mēs esam vienojušies par, par diviem uh, nolīgumiem ko padomu cerams tuvākā laikā apstiprinās jau līdz eh, vasarai, runājot par kaimiņu attiecību politiku, kurās eh, tirsniecības nolīgums stājās eh, spēkā 1. janvāri ar Ukraiņu tādu nolīgumus. Un strādājam kopā ar Ukraiņas valdību, lai nodrošinātu, ka viņi maksimāli optimāli var izmantot šo nolīgumu, bet, protams, turpinās arī reformu procesu valstī. Un tas arī jāņem vērā. Nu, tāpat ar Moldavu un um, Grūziju ir līdzīgi procesi iedarbināti. Arī šīs valsts nesen uh, apmeklēju. Un eh, šonadēļ, šonadēļ uzsākām sarunu raundu ar Tunīsiju, runājot par mūsu dienvidu partneru attiecībām, un pēc personas, kas ļoti gandrīt ar šīm sarunām, ka tās iesākšās un ir priekšpilnā jaudā. Par Āziju runājot, pirms Ziemassvētkiem uzsākām sarunas ar Filipīnām. Pirmais formālais sarunu rauns ar Filipīnām notiks eh, šeit, Brislā, jau pavisam drīz. Un eh, tās būs piektās divpusējās sarunas, ko esam uzsākuši ar ASEAN reģionu valstīm. Mēģinām panākt līdzīgu nolīgumu, kādu spēkā Singapūra un Vietnam. Filipīnas ir ļoti strauji augoša ekonomika, tautsēmniecība, un mums jānodrošina, lai mums būtu laba vienošanās ar šo valsti. Un visbeidzot, šodien kopā ar Junkeru kungu tik, tiksimies ar Indonēzijas ministru, tātad premjeru un tirensības ministru. Liela delegācija no Indonēzijas ir ieradusies. Un uh, Mhm, pieņemam lēmumu uzsākt sarunas arī ar Indonēziju par uh, privās tiesniecības nolīgumu. Pēdējās nedēļās esam uh, veikuši mm, tādus uh, lielus priekšdarbus. Šī valsts tradicionāli ir tāda ļoti protekcioniski noskaņota, bet tagad tā gatava atvērt tirgus un mm, iestāties sarunās ar Eiropas Savienību. Nu, kā varat nojaust, darba kārtība mums ārkārtīgi aizņemt, vai varētu izvērsties te par Japānu un tur turpinām apspriest investīciju nolīgumu ar Ķīnu. Tā kā, nu, daudz kas tiešām notiek. Nu, tāpat arī ir virkne leģislatīvu priekšlikumu, kur komisija sadarbojas ar jums un padomi tātad šo leģislatīvu aktu pieņemšanai. Nu, es ceru, ka likumdevēji varēs vienoties par konfliktu minerāliem, par šo tiesību aktu. Es zinu, ka parlamentam šis tiesību akts ārkārtīgi zīmīgs arī man, mums ir bijuši divi trialogi. Nu, tagad gaidām, kad Nīderlandes prezidentūra Priekšsēdus piedalījušās sarunās daudziem arī. Tad, tad gaidām, ka padomē tiks pieņemta kopējā nostāja. Zinu, ka padomē arī, at, tā teikt, atrotītām piedokļiem strādā un cerams, ka līdz vasarai šīs sarunas beigsies. Tāpat arī mm, valsts iepirkuma instrumenti, starptautiskie instrumenti, pieņēmām mm, atjaunotu pārskatīju priekšlikumu šajā jomā, cerams, ka parlaments to atbalstīs un panāksim progresu. Tiesniecības aizsardzības instrumenti tiek modernizēti, par to spēlēt nesen, kā es saprotu šeit. Padomē tie pat labi nenobloķēti, sarunas ir iestrigušas, bet eh, pēdējo nedēļu notikumi liecina par to, ka šī diskusija ir nepieciešama, un cerams, ka padome arī attapsies un eh, būs gatava tuvākajā laikā arī nu, ministru sanāksmē pieņem kādu lēmumu, eh, un, ņemot vērā, piemēram, krīze tērauda nozarei. Vispēcot, es zinu, ka būs daudz jautājumu, bet pēdējais tātad moments, kad man ir pieskārties ar Ķīnu un antidempinga uh, izmeklēšana, tāda pasākuma, ko veicam, nu, tā ir aktuāla tēma. Ķīna nav tirgus ekonomika, tas nu, ir pilnīgi skaidrs. Bet, nu, mēģinam uh, uztaustīt un, un, un uh, konstatēt, nu, kā tad aprēķināt šīs antidempinga izmeklēšanas, kā, kā, kā tās uh, pagriezt, teiksim, varbūt, ka PTO pievienošanās protokolu var, var izmantot uh, kaut kādā veidā decembrī, tas gan beidz darboties, bet, nu, turpinam skatīties ļoti mm, tuvi, cieši, tā teikt. Um, vakar vakarā mums bija publisks, kas. Uh, konsultācijas, kas tātad noslēdzās vakar vakarā, man darbinieki saka, ka 5000 nu, atbilžēs esam saņēmuši procesa ietvaros. Pēdējo, pēdējo divu dienu laikā jau sevišķi liels šo atbilžu skaits ir bijis, protams, šīs visas atbildes jāizanalizē. Bija šī publiska notikuma, tikšanās ar partneriem, esam ieklausījušies dažādās balsīs, kas, eh, kurām ir kāda teikšana eh, šajos jautājumos. Un, protams, eh, rezumēsim publisko konsultāciju rezultātus un darīsim jūs tos pieejams. Tāpat arī rūpīgi turpinam analizēt, kādas tad būs iespējamās sekas uz darba vietām, uz, uz tautsāmniecību. Protams, runāju šeit par mūsu tiesniecības aizsardzības instrumentu modernizāciju vai mīkstināšanu, kādu ietekmi tas atstās uz mūsu tautsāmniecību. Šis ietekmes izvērtējums turpinās, cerams, ka jūnijā tas noslēgsies, un tad, protams, rezultātus apspriedīsim sākumā komisijas kolēģijā un tad arī ar jums. Nu, vislielāko rūpību pieejam šim jautājumam, pie tā darbojas eh, vairāk komisijas dienesti. Bieži par to diskutējam, mēģinam ieklausīties eh, dažādos viedokļos. Atvērta tirgi ir būtiski mūsu labklājība, bet, bet eh, vienlaikus nepieciešami arī vienlīdzīgi spēles noteikumi. Līdz ar to tiesniecības defensīviem instrumentiem jābūt efektīviem, ja tie ir jāizmanto, un tieši izjūt, nu, no šādas filozofijas arī pieņemsim lēmumu. Un tā tikai daži jautājumi, pie kā strādājam, un turpināsim strādāt. Eh, šo to, protams, esmu palaidus garām, bet vienmēr jūs man atgādināsiet. Tā kā vēlreiz paldies par šo iespēju jūs uzrunāt un, labprāt, eh, atbildēšu jūsu jautājumiem. Lielas paldies, Cecilija! Pirms mēs uzsākam diskusijas, vēlos jums, kolēģi, atgādināt, ka šis nav tāds parastais jautājumu un atbilžu rauns, ko noturēsim. Nē, tas ir daļa no struktūrēta dialoga ar komisiju. Un tāpēc jums vajadzētu šeit padomāt par šī darba programmas prioritātēm un dot varbūt norādes arī attiecībā uz nākamo komisijas darba programmu. Cetīsimies naklajā ar kopsavilku un, protams, arī apspriedīsim to visu ar politiskajām grupām un pēc tam savu ieguldījumu nosūtīsim priekš, eh, komiteju priekšādātāju grupai un viņi tad savukārt visu šo visu komiteju darba rezultātus prezentēs priekšēdātāju konferencei. Nu, un tad varbūt kaut kādā tādā veidā izkristalizēsies parlamenta nostāja, kas tiks likta priekšā jums jau pēc vasaras brīvdienām. Vispirms došu vārdu koordinatoriem no politiskajām grupām un pēc tam pārējiem deputātiem. Lūdzu, ievērot trīs minūtes uzstāšanās laiku tā lai mums visiem pietiek laika uzdot jautājumus, pietiekami daudz laika diskusijām. Un visi, kas vēlas piedalīties, varētu arī piedalīties. Pirmām kārtām Tautas partija un Daniels Kaspārī. Frau komisārin, Lība Cecilijā. Saimē komisārs Kundze Cecīlija. Ļoti labi tādā priekšā situācijā aprakstījāt to, ka ārlietu jomā ir daudz panākumu. Pat tas ir ar jūsu darbiem, arī pētījā Nairobi, ja jūs pieminējāt. Nu, Šie, ka ir kaut kāda tehniska problēma. Es nezināju, ka jums vajag uh, tulkojumu no vācu valodas uz vācu valodu vai kā? Jā, <laughs> ja. also ich wollte kein. Nu labi, tātad. Um, Gribēju uzteikt jūsu panākumus um, ārējās attiecībās. Tiešām, ka jaunā Eiropa bija labs uh, panākums, tāds tās arī seta nolīgums ar Kanādu un, un nolīgums ar Vietnamu. Teicām, pastrādāts. Un uh, jums tiešām var pateikties par to, ka jūs sākat sarunas ar Merkusūru valstīm un cits, ko jūs aprakstījāt, bet uh, par ko man ir zināmas bažas. Tātad joma, kas saistās nevis ar ārlietām, bet drīzāk iekšlietām, jūs pieminējāt vairākas jomas. Uh, runāt par leģislatīviem aktiem, kur nu, nav īpaša, īpašu panākumu. Šie tirsniecības aizsardzības instrumenti nobloķēti, tā teikt, padome, kā jūs teicāt, tad arī tādu īpašumu tiesību akti, nu, jāpiestrādā vēl. Padomē mēs zinām, ka tur vispār nekādas izkustēšanās, ne pat arī eh, konfliktu minerāli šī tēma nu, tiek apspriesta, bet nu, reāla progresa arī tur iztrūkst. Runājot par uh, Mm, tādu antitorču, arī tur nekas nenotiek padomē. Nu, kāda varētu būt tad uh, stimuli, lai šo te de facto blokādi dažādās jomās Eiropas padomē tomēr, tomēr novērstu, salauztu beidzot tā teikt. Un nu, visbeidzot Singapūra. Mm, Singapūra vēlas vērsties Eiropas eh, saimnes tiesām. Nu, nolīgums ir kā atrunāts ar Singapūru, vismaz no vienas puses, bet šī investīcija aizsardzība ar Vietnamu un, un Kanādu, tur esam vienojušies. Vai kāds plāns no komisijas puses arī attiecībā uz uh, līdzīgi pagriezienu Singapūras sarunās, lai mēs netērētu lieku laiku un uh, lai uh, tiešām mēs varētu Singapūriešiem kaut ko piedāvāt? Lai iedarbinātu jau ratifikācijas um, fāzi vai pēc sarunām. Uh, Mēs varētu šo jautājumu ap, apspriest, lai tomēr vienlīgums stātos spēkā. Un trešā lielā tēma - tirgus ekonomika struktūrālā tā dialoga ietveros. Šai tēmai jākļūst par augstāko prioritātu otrajā pusgadā. Mūsu frakcija ir būtiska, lai arī pēc eh, šī gada decembra mūsu rīcībā būtu funkcionējušie antidempinga instrumenti, lai arī pēc eh, šī gada decembra mēs, proti, Eiropas eh, Savienība varētu pieturēties pie PTO tiesībām. Ņemot vērā um, atvērtās uh, tātad, publiskās diskusijas, uh, tas šķiet diezgan sarežģīti. Tādēļ uh, būtu jums pateicīgs, jūs signalizējāt, ka uh, drīz būs apkopot publisko konsultāciju rezultāti, bet kāds konkrētais uh, grafiks mums arī mūsu vēlētājiem un pilsoņiem ir jāsniedz informācija, kas notiks pēc jūnija ar uh, tirgus ekonomikas status Ķīnai kad tad komisija pieņems konkrētus lēmumus, konkrētas uh, lietas un uh, kad mēs varēsim sa saulēcīgi iedarbināt uh, eh, attiecīgo atminošanas procedūru. Paldies, Devits Mārtiņš, sociāldemokrāta vārdā. Thank you. Lielas paldies. Virkni kolēģiem būs jautājumi, tāpēc mēģināšu izteikties pēc iespējas īsāk. Pirmam, pirmām kārtām par daudzpusējību Nu, tas drīzāk ir komentārs nekā jautājums, bet priecājos, ka jūs paužat apņemšanos iestāties par daudzpusējību. Un priecājos arī par to, ka pretojoties, eh, nu, teicinam par to, ka Doha ir mirusi. Nē, tā nav labi, ka to, šo darbu turpinam un iestājamies par šo daudzpusējo sistēmu. Un tas tikai tāds komentārs, te gribu teikt, ka mēs jūs atbalstām. Un, protams, ka struktūra dialogā šāda prioritāte parādās, tam vajadzētu parādīties arī nākamajā darba programmā komisijai tālāk. Turpinot to, ko teica nu pat Daniels un ko jūs arī pati teicāt par tirzniecības aizsardzības instrumentiem, man šeit vienkārši neticami, ka šis jautājums nav iekļauts tirzniecības ministru padomes darba kārtībā mājā. Es domāju, ka vajadzētu izdarīt spiedienu, lai tas tā notiktu mums kā parlamentam. Eh, nu, tas jādara. Un cerams, arī jūs privāti varat kaut ko darīt lietas labā. Es domāju, ka tā ir tāda iespēja, ko nedrīkst palaist garām. Uh, ne, nevēlamies, protams, sabojāt attiecības ar dalībvalstīm tā tālāk, bet domāju, ka komisijai vajadzētu diezgan skaļi izpausties par šīm lietām. Vairākas dalībvalsts arī kritiski par to izteikušās, kritizējuši komisiju, bet kā nerūp, nerīkos pietiekami strauji, nepalīdz ar šo instrumentu reformu. Es domāju, ka mums skaidri un gaiši padomē jāsaka, ka, lūk, saņemieties, mēs esam krīzes eh, virpulī iekšā, šim jautājumam jābūt darba kārtībā Un tiešām būtu skumji, ja tas mājā nenotiktu. Mans ierosinājums attiecībā struktūrātu dialogu, ko vēl līdz šim nesam apsprieduši, ir šī divējā lietošana. Tā viņš šķiet, ka mēs šo ideju palaižam garām. Nu, jau pirms pāris gadiem nāca iestādes klajā ar paziņojumu par šādu divēju lietojumu. Uh, Un tika runāts toreiz par klimatu, bet tas pats attiec arī uz tādām lietām kā terorismu, kriminālo darbību, kas diemžēl plešas uh, visā Eiropā. Un tāpēc vajadzētu labāk izmantojumu šai divējas lietošanas koncepcijai. Un domāju, kurā brīdī komisija grasās nākt klajā ar paziņojumu par šo lietu. Lielas paldies, Emma! Labrīt, komisār, komisārs Kundze, un liels paldies par to, ka jau savos ievadvārdos pieskarāties daudziem no jautājumiem, kas mums svarīgi. Pirmām kārtām, protams, Āzija. Mums ir ārkārtīgi svarīgi palielināt, stiprināt attiecības, kas mums ir ar šīm valstīm reģionā, īpaši ņemot vērā jauna, jaunos augošos tirgus. Eh, labi, ka pieminējāt Indonēziju, šorīt arī, kas parīkums runāja par to, cik svarīgi, piemēram, ir Singapūra šajā reģionā. Uh, un cik lielā mērā mums jāmēģina redzēt, nu, saskatīt progresu. Vai jūs varētu pastāstīt kaut ko par termiņu, vai varam šo termiņu saīsināt? Mēs ļoti vēlamies virzīties uz priekšu straujāk un nepalikt kaut kur aiz muguras. Turklāt gribu vaicāt arī par Taivānu, un vai būtu iespējams, ka varam turpināt attīstīt attīstīb, attīstības nolīguma sarunas ar to, tāpat arī eh, nu, Ķīna šai gadījumā aktuāli, ņemot vairāk, ka šobrīd norisinās diskusijas par mesiem tirgus ekonomikas statusu šai valstī. Varbūt, ka to var pabeigt ātrāk, varbūt ar Taivānu vispirms. Nu, un tad, protams, Indija. Kas notiek šai jomā pēc samita? pirms pāris nedēļām, vai ir kaut kas nolemts, vai ir kāds pieņems lēmums par regulāru dialogu izveidu, lai apspriestu tādus jautājumus, kā piemēram um, automašīnas, vīni, alkoholiskie dzērieni, nu vismaz valdības līmenī. Nu, protams, Meksika tāpat par to priecājamies, nolīgums ir vajadzīgs, ja vēlamies pildīt ad, ad, ambīcijas šai ziņā. Un tāpat arī nu, jānāk par to, cik ilgs laiks vajadzīgs, lai sarunas noslēgtu un kas notiek ar šiem juridisko piepucēšanu, tā teikt. Uh, Vai jūs piekrītat, ka eh, šis juridiskais tulkošanas process un uzlabošanas process ir pārāk garš? Atcerēsimies, ka mm, atsevišķas sadaļas un TTP tika parakstīts, bet pēc tam varēja to nu, ratificēt tā pilnā formā tikai pēc sešiem mēnešiem. Bija vajadzīgs gads, piemēram, attiecīgi šādu nolīgumu ar Dienvidu Koreju, un kas tad notiks ar CETA un ar Singapūras nolīgumu. Un es domāju, ja paskatāmies tā globāli uz to visu, cik ļoti liela vēlme ir tirgoties, tad mums vajadzētu šos termiņus uh, saīsināt, pātrināt procesu, tātad no sarunu noslēgšanas līdz uh, līguma, nolīguma parakstīšanai. Atzīst, atzinīgi vērtēja darbu, kas strādā, uh, darīts pie TTIP, īpaši ņemot vērā e, MVU, un MVU sadaļas e, iekļaušana būtu jāparedz arī citos nolīgumos. Tieši tas ir tas, ko EKR vēlas panākt ar šādiem nolīgumiem. Paldies! Marīča tālāk. Priekšsēdētāji, paldies! Komisāri, paldies! centīšos izmantot jūs visu kolēģi iepriekš teikto par pamatu savam tālākajam izteikumam, jo, protams, skaidrs, ka darba kārtība ir ļoti ambicioza, tajā iekļauts ļoti daudz uh, lietas un jāmeklē konkrēti rezultāti. Reizēm man jādomā par to, vai šīs ambīcijas uh, nu, tiek tik labi integrētas šeit tirniecības darba kārtībā ar vērtībām, tā lai varētu realizēt trade for all, jeb tirniecību visiem eh, koncepcijas ambīcijas. Mēs spriedām par daudzgadu finanšu plānu vakar un par to, ka iespējams to varētu papildināt un koriģēt kaut kādā vērā. Nu, tāpēc gribu tagad skaidri teikt, ka Protams, cerības tiek un prasību ir daudz, ne tikai par pārskatāmību, bet arī par to, lai visi veidi interesētās puses, iedzīvotāji, pilsoniskā sabiedrība, MBU, viņi visi vēlas tikt uzklausīt, un tāpēc es domāju, vai vispār ir iespējams visas šīs prasības eh, izpildīt, šīs cerības attaisnot, eh, visu šo sasaistīšanos un sadarbību ar cilvēkiem. Es domāju, ka šis parlaments būtu gatavs meklēt veidus, kā pārliecināties, ka kapacitāte šādam elementam tiek nodrošināta vajadzības gadījumā. Otrām kārtām Pilnībā piekrītu tam, ko teica Daniels, kas pārēja par eh, blokādi eh, padomē attiecībā uz vairākiem jautājumiem. Tas mūsos rada bažas. Un par to domājot, varbūt jūs varat sīkāk parunāt par tām baumām, ko nesen dzirdējām attiecībā uz iespēju, ka prezidents Obama varētu nākt klajā ar tādu ideju par tādu kompaktāku TTIP minisamitā nākamnedēļ, kad, tiks, kad viņš tiksies ar atsevišķiem padomus pārstāvjiem šeit Eiropā. Es domāju, tā būtu kļūda, jo daudzi no svarīgākajiem punktiem, piemēram, piekļuvi tirgiem, valsts iepirkums, šobrīd vēl nav izstrādāti, bet tie taču ir ļoti svarīgi prioritāti un nebūtu nebija tik pretrunīgi no Eiropas puses sākotnēji bet es tiešām ceru, ka mums nenāksies eh, nu, ko, pieņemt kaut kādu politisku realitāti vienā brīdī un neko nevarēt darīt. Tālāk gribu uzsvērt vajadzību uzlabot un atsvaidzināt šo div, divējā lietojuma eh, regulu. Jāskatās tīri uz praktisko virzību, cik strauji šīs tehnoloģijas virzās uz priekšu, to saražošana kļūst ar vien lētāk, straujāk un var būt arī ļoti kaitīgi, kaitīgi ietekme daudz kam, kas tiek saražots šai jomā. Mēs esam arī šonedēļ pieredzējuši to, ka Itālija atsauca licenci, lai ārpus Eiropas pārdotu um, preces Itālijas hacker kompānijai, kur teica, ka lūk, viņi ražojot tādas iejaukšanās programmatūras, kas tiek pārdotas pēc tam režīmiem, bet pašos pamatos tas pat nav nelegāli. Un tātad, ja mēs mēs šādā veidā mēģinam tikai aizliegt līdzīga veida tirzniecību, tad jāsaka, mēs neņemam vērā to, cik steidzam ir visu šo um, regulu tomēr atjaunināt, atsvaidzināt. Es gribētu, lai šeit progress būtu daudz spēcīgāks. Nu, vairāk laika man gan jautājumu uzdošanai nav. Paldies, Helmut. Tev vārds. Eh, paldies, paldies, Malstrēms kundze. Daži komentāri no manīm par eh, to, kas jau izskanēja gan arī par to, ko jūs eh, izstrādāt kā komisijas eh, prioritātes, eh, tātad nākamās darba lietas un tā. Mm, PTO starunas, nu tur jau ir panākts diezgan jaudīgs izrāviens, tas ir svarīgi. Nu, un svarīgi to uzturēt. Lai dalībvalstu un Eiropas Savienības, kā arī partneru valstu intereses mēs aizstāvētu un šo spiedienu uzturētu. Nu, tas ir mm, reāls labums cilvēkiem gal galā. PTO eh, vispirms, eh, tātad, kā jūs pieminējat, eh, nu, jūs prioritāti ir daudzpusēja nolīguma, multilaterālisms, tā teikt, bet, nu, ko tas īsti nozīmē? Nu, nu, skaitot šos nolīgumus, jā, nu, ir diezgan daudz šo daudzpusēju nolīgumu, bet pēc, pēc būtības pārsvarā tomēr dominē mm, vienpusēja nolīguma, tā kā. Uh, Nu, es arī domāju par 17. gadu, nu, kā šo multilaterālismu varētu, varētu stiprināt, kā varētu nu, būtisku, nu, tā teikt, progresu redzēt eh, šajā jomā sarunās par dažādām PTO nolīguma sadaļām. Tālāk, vakar mēs eh, debatējām par eh, daudzgadu fi finanšu schēmu, par budžeta jautājumiem. Nu, tiesniecības politikas kontekstā jārunā par šiem jautājumiem. Un kā racionalizēt šos eh, jautājumus, tātad muitas ieņēmumu, mūsu pašu ieņēmumu, tātad eh, arī tātad, eh, kā mūsu pašu ieņēmumus var izmantot budžeta stiprināšanai. Tad, ja tirsniecības politika var novest pie tā, ka muitas ieņēmumi vispār sarūk, tad kādu tad ietekmi sastājas mūsu pašu resursēm? Nu, gaidām no komisijas kaut kādu mm, nu, darbu šajā jomā, tad horizontāli risinājumi šeit nepieciešami. Vai komisija par to ir domājusi? Vai komisija ir kāda stratēģija, kā tad pašu resursus Eiropas tautsāniecībā sarūpēt tirsniecības politikas instrumentu palīdzību? Nu, te varētu runāt par finanšu transakciju nodokļiem vai kā citādi. Uh, Nu, būtu jādomā komisijai par uh, šiem jautājumiem. Tā, tā nākamais arī Panama līgs, ir Panamas noplānotie dokumenti, satraucoši, šokējoši informācija. Nu, tur uh, ir tik daudz pie, pie kā strādāt, uh, lai, lai konsekventi izskatītu šo skandālu sacelto jēzu, tā sacīja, ka nu, varētu runāt, runāt, bet ko es varu komentēt, nu, nu jūs viedokļu raugoties. Tālāk Ķīna un tirgus ekonomikas status. Apjomīga tēma. Martā plenārsēdē ierosināju, ka varētu noslēgt divpusēju nolīgumu par uh, konkurences jautājumiem starp uh, Eiropas Savienību un Ķīnu. kur uh, tik runāts arī par sociālo dumpingu, de, dempingu, konkurences dempingu tā tālāk. Nu, šis te uh, mācību teikt, stunda, ko esam redzējuši, šis kreškurs, ko esam piedzīvojuši no Ķīnas puses, mums vajag padomāt par to, nu kā tad nākotnē būs ar Krieviju, piemēram, kā ar korupciju, um, austrumu valstīs, respektīvi austrumu kaimiņu attiecībās, un Moldova, Moldova pēc mūsu vēstnieku vērtējuma vispār ir jau sabrukus valsts. Tā, koordinatori izteikušies. Dārgie kolēģi, 11 vēl no jums ir. Te, sarūsījušies un ko sacīt, nu, un ļoti, ļoti strikti pieturēšos pie laika limitiem. Buhnerkungs, ko jūs tur kliedzēt no zāles? Nevar neko saprast. Ā, nu 12 tad būs ar jums, jā? Ja? Labi, bet nu tad viss saraksts noslēgts, 12 runātāji un, un miers. Un tad pirmā ir Džūda Kitona Dārlinga. Paldies priekšādā tā komisārs kundze, paldies. Iesākumā gribu teikt, ka ļoti atzinīgi vērtēju apņēmību, ko paudāt kā komisāri jau kopš 2014. gada esat to vienmēr darījusi, lai iesaistītu arī parlamentu kontroli dažādos procesos. Esam pieredzējuši arī plašu progresu attiecībā uz parlamentārās kontrolas uzlabošanu, pārskatāmību, palielināt demokrātiju, ēst tirniecības politikas jomā. Manuprāt, tas ir ļoti labs progress un domāju, ka tas arī jāturpina. Jūs, protams, zināt, ka Lielbritānijas referendumu kontekstā parādās jautājumi par demokrātisko pār, pārbaudu un to, kā es tirniecības politika tiek izstrādāta. Un par, tieši par to ir dažādi mīti un leģendas, reizēm arī maldinoša informācija, ko izstāšanās kampaņa izplata. Un domāju, ka mums jārunā skaidru valodu un gribētu arī no jūsu puses līdz ar to skaidru paziņojumu par to, ka Eiropas Savienība ir atskaitīties spējīga un varoša pilsoņu priekšā, tad, kad tiek runāts par tirdzniecības politiku, un ka Eiropas Savienība rīkojas Eiropas Savienības pilsoņu interesēs, kad tā īsteno sarunas. Turklāt pārskatāmība, ko redzam attiecībā uz TTP un TISA, eh, vēlamies to attiecināt uz visa veida tirniecības sarunām, ko, veid, ko ved ES. Tas būtu tāds ļoti konkrēts eh, panākums. Es gribētu zināt, vai tas ir daļa no jūsu nākotnes plāna. Citi plāni, kas saistīti ar demokrātisku līdzdalību un pārbaudu, protams, nozīmē provizorisko nolīgumu piemērošanu. Mēs arvien biežāk redzam, ka rodas šaubas par to, kā šāda veida mm, noslēgt paredzētie tirniecības nolīgumi tiek pakļaut provizoriskai piemērošanai. Juridiski iznāk, ka ministri provizoriski var nolemt piemērot un īstenot tirniecības nolīgumu vēl pirms Eiropas parlaments ir teicis savu vārdu, nobalsojis par to, bet tas taču paredzēts līgumā, arī Lielbritānijas valdība ir zem tā parakstījusies, bet komisija vienmēr ir mēģinājusi pārliecināties, ka parlamenta balsojums tomēr var notikt pirms notiek jebkāda veida provizoriska pie, pie, piemērošana. Tāpēc mēs gribam gribētu jums vaicāt, vai esat gatavi šādu praksi turpināt, un, bet tāpat arī jāsaka, dzirdam visai plaši paustas šaubas no atsevišķām kampaņām un dažādām pusēm, ka CETA un TTIP varētu tikt provizoriski piemēroti arī tomēr vēl pirms Eiropas parlaments par tiem nobalsojas. Es tāpēc gribētu dzirdēt no jums tādu solījumu, ka jūs pārliecināsieties, ka neviens ēstirniecības darījums, ja nolīgums netiek nekādā veidā piemērots pirms Eiropas parlaments nav par to nobalsojis un pirms tas nav ticis ratificēts šai namā. Paldies, saka priekšsēdētājs, tālāk nākama runātāja Minērs kundze. Nē, piekļauties Dālinkungs sacītajiem? Es uzskatu, ka uh, problēmas, par kurām mēs šobrīd runājam, uh, tātad Rumānija un arī Francija baidās no šām starptautiskajām sarunām. Kādas ir eh, tiesības uh, manā valstī? Mēs ļoti kritiski, mēs esam saņēmuši E, saņēmuši analizēt secinājumu par TTIP un ļoti daudz par to bažās. Vienlaicīgi es e, uzskatu, ka daudzi domā, ka līgums stāsies spēkā nākamajā gadā un dalību valstīm nav nekas daudz ko teikt par e, nolīgumu ar Ukrainu. Komisija šobrīd ir pieturās pie pārliecības, ka eh, t, tas, šis līgums netiks noslēgts. Eh, vai tiešām jūs domājat, ka demokrātiskie pro procesi ir tādi, ka um, šo, tomēr šis līgums nestāsies spēkā? Paldies, prezidente. Buenas. Nākamā runātāja. Paldies, priekšādātāji. Labrīt, komisārs Kundze. Paldies par to, ko teicāt jau līdz šim. Runāšu pavisam konkrēti. Attiecības ar Latīņu Ameriku. Merkosur šķiet eh, būs lieta, par ko spriedīsim māja beigās. Bet es gribētu vaicāt, kādu riskus jūs saskatāt eh, procesiem, kas šobrīd norisinās, kā varētu tie virzītos uz priekšu, ja varbūt kas varētu tos kavēt. Tāpat arī mēs nevēlamies, lai pagātnē atkārtotos, lai tās kļūdas atkārtotos. Mēlam, piemēram, lūk, skatāmies uz Ekvadoru kā tādu uh, labu stāstu, un ja mēs nepanāksim Ekvadoras pievienošanās, uh, pievienošanos Kolumbijas un Peru tirniecības nolīgumam līdz gada beigam, tad situācija būs visai sarežģīta. Tas tāpēc, ka GPS plus sistēmas status, sistēmā piestarpēs status Ekvadorai pazudīs un līdz ar to situācija būs daudz sarežģītāka. Nu, protams, ka situācija sarežģīja arī pašais tur notikusī zemestrīce. Ko varam darīt lietas labā? Ko varam darīt, lai m, mm, apliecinātu Ekvadoras iedzīvotājiem, ka saprotam, kas tiek likts uz spēles un ka centīsimies nodrošināt to, ka nolīgums stājas spēkā, lā, lai varētu viņa ekonomika atkal sajust jaunu grūdienu. Kas attiec uz pārējo Latīnu Ameriku, kāds tad ir laika grafiks, lai modernizētu? akceptētu nolīgumu ar Čīli. Tālāk. Novērtējums un turpmākās darbības attiecībā uz to nolīgumu īstenošanu, kas jau parakstīta. Es domāju, ka nu, būtiski centieni tiek izdarīti, lai palielinātu nolīgu, parakstīto nolīgumu skaitu ar dažādām valstīm. Bet, ja mums nav atbilstīgi izvērtējuma ekspostu variantā, nu tad nezinām, vai tās saistības un tās lietas, kas iekļauts nolīgumos, tiek arī pildītas, vai tās tiek īstenotas, tad mēs arī nezinām, vai šie nolīgumi, ko esam parakstījuši, vai tie panāk, vai pilda tos mērķus, ko mēs vēlējāmies mm, sasniegt. Tālāk par Ķīnu, neskatoties uz visām tām problēmām, protams, ar ko visi esam labi pazīstami, uh, Un tas lielā mērā saistīts ar šī tirgus ekonomikas statusu un pašreizējās metodoloģijas nepiemērošanu, kas, protams, ir vēl viena tēma, kas manī rada bažas. Gribu teikt, ka daudz Ķīnas produkti tomēr nonāk Eiropas Savienībā, ostās faktiski neizpildot nekādas prasības un saistības, kas, piemēram, tiek piemērot šeit Eiropas Savienībā. Un mums trūkst spēja inspicēt pilnīgi visu, kas ienāk šeit no Ķīnas. Uh, ir ļoti dažādas attieksmes metodas, kas tiek piemērotas ostā. Nu, ko tas nozīmē? Kā tas ietekmē mūsu rūpniecības nozari? Vai ir iespējams, varbūt, ka tirsniecību muitas joms varētu sadarboties, lai šī harmonizācija un kontrols norisinātos atbilstīgāk, tā lai tas, kas tiek ievēsts Eiropas Savienība, atbilstu mūsu noteiktajām normām? Paldies! Nākamais runātājs Moskā kundze. Priekšētētāji, paldies! Arī es vēlētos pateikties komisārs kundzei par to, cik aktīvi tā darbojusies tirniecību politikas jomā. Pēdējos gadus, gados to esam novērojuši, un klāt jums izdevies gūt panākums. Divi jautājumi. Pirmkārt par Ķīnu. Vēlējos jums teikt paldies par šo svaigāko informāciju, ko sniedzāt. Mēs zinām, ka vakar noslēdzās konsultāciju process, un tagad būs vajadzīgs zināms laiks, lai nu, izkristalizētu rezultātu šīs konsultācijas rezultātā. Bet ņemot vairāk pastāv spiediens no ārējās pasaules, un to izjūt iestādes, un tāpat arī parlaments, protams, izjūt mūsu grupa, ir nākus klajā ar savu viedokli par šo lietu, un gribēju jums vaicāt. Pirmām kārtām. Varbūt to palaidu garām jūsu prezentācijā, bet par laika grafiku runājot, vai tas, ko noteicām sākotnēji komisijas darbam, ka tā nākšot klajā ar priekšlikumu jau jūlijā šo jautājumu risināšanā, vai šis laika grafiks tiks ievērots? Un turklāt, ko komisija šobrīd domā tieši par šo progresu. Un otra lieta, kas man ārkārtīgi interesē, es gribētu zināt, cik tālu esat pavirzījušies sarunās un diskusijās par vidēji draudzīgo preču nolīgumu, tā šo zaļo preču nolīgumu. Uh, par šo jautājumu. Sākotnēji bija ļoti daudz cerību, bet šķiet, ka esat sastapušies ar zināmām problēmām, bet gribētu, lai par to arī tiek gūts kaut kāds progress. Paldies tālāk, Fīzes kungs. Priekšādātāji, paldies. Komisārs kundze. Paldies par ļoti visaptverošo prezentāciju, ko mums sniedzāt nu pat. Tāpat arī priecājos, ka jūs skaidri teicāt, ka Ķīna neatbilst šobrīd uh, neizpilda nosacījumus, kas nepieciešami, lai tā saņemtu uh, tirgus ekonomikas statusu. Un jūs pavisam pamatoti norādījāt, ka mums ir jāpārliecinās, lai tiek ievērots visas vidas aizsardzības prasības, uh, darba tiesību normas, dempings nenotiek. Tam visam ir eh, jāizpildās, jo citādi tas var ļoti būtiski ietekmēt arī rūpniecību eh, Eiropā, tērauda rūpniecību, keramikas eh, nozari un tā tālāk un tā joprojām. Tālāk jautājums par ostām, protams, ir nozīmīgs. Esmu bijis Dženovas ostā. Man līdzi bija Begīnas kundze, un mums tur teica, ka muitas jautājumi uh, Ehm, ļoti, tiek risināt ļoti atšķirīgā veidā atkarībā no tās ostas, kurā ienāk kuģis. Nu, manuprāt, tas nav atbilstīgi, tas varētu radīt būtiskus kropļojumus kopējā situācijā. Turklāt, kurklāt piekrīt arī tam, kas tika teikts par Latīņameriku, par Ekvadoru. Ehm, par Ekvadoru jau komentāri tika izteikti. Mēs zinām, ka tas, protams, nav atkarīgs tikai no komisijas, tas atkarīgs no padomas, bet tajā pašā laikā mēs ehm, domājam, ka arī jūs tur varat ko darīt Jo, ja mēs nepal, nenop, nenodrošināsim viņiem šo preferenciālo attieksmi un viņiem ja būs jāsāk maksāt muitas nodevas sākot ar nākamo gadu, tas Ekvadorai varētu radīt būtiskas problēmas. Tas varētu būtiski paralizēt šo valstu un, protams, ka tas ietekmē tādā veidā arī Eiropu. Tika pieminēta arī Meksika un nepieciešamība modernizēt nolīgumu ar šo valsti. Tas attiec arī uz Merkusur valstīm. Es domāju, ka šis reģions piedāvā mums iespējas, un arī prezidentūrā piedāvā iespējas virzīties uz priekšu. Prezidentūra ir norādījusi, ka tā ir visai atvērta e, saruna atsākšanai. Tad, protams, ir tāda valsts kā Brazīlija un tur esošā situācija. Es nezinu, kā tas tālāk ietekmēs, piemēram, arī Merkasoru reģionu kopumā. Paldies, Šusterkungs! <clears throat> Paldies, paldies, Nostrēms kundze. Divi komentāri man, tā, kas man tā īpaši tuvu sirdē. Pirmkārt, jūs sacījāt, ka jāpiestrādā pie nolīguma īstenošanas un uzraucības. Nu, bet ko tad tas konkrēti nozīmē? Kādas struktūras un kāda resursa tiks izmantot, ko jūs plānojat piesaistīt šai sakarā? Jo tas taču nozīmē reālu um, cilvēku resursu piesaisti komisijā un citur varbūt, ja? Ja mēs uh, vēlamies realizēt šo nolīgumu normas un panākt, ka te reāli strādā, nu tad jāiet krietni tālāk. Un uh, ģenerāla direktorātiem jāsadarbojas uh, Eiropas, Afrikai un tā, piemēram. Jāskatās, kāda ir ilgspējības uh, stratēģija. Tā saistās ar daudziem aspektiem, ne tikai tirzniecību. Ir nepieciešama saskaņota, koherenta politika. Vai domājat par to, kā tad nākotnē to tad organizēt, sarūpēt? Nolīgumi nu, ir vajadzīgi, un tiem ir eh, nu, tāda liels potenciāls, bet katrā ziņā jānodrošina, ka tie ne tikai tiek eh, slēgti, bet arī realizēti, un tie nepieciešama tiešām saskaņota koherenta politika. Otkārt, partneru attiecību asociācijas nolīguma ar eh, mūsu austrumu partneriem, austrumu Eiropas partneriem, respektīvi. Nu, dīvaini, ka tagad. Uh, Mēs runājam par bezcīņas režīmu ar Ukrainu. Ignorēt Nīderlandes referenduma iznākumu. Tā taču ir politiska problēma, ka viens laika valsts uh, iedzīvotāji ir uh, pārliecinoši nobalsojuši pret šo nolīgumu. Nu, kādas sekas tad, tad tam visam būs? Mēs esam ar šī asociācijas eh, līguma palīdzību tādas politiskas gaidas eh, radījuši, ne, ne tikai Ukraiņiem, bet, bet Moldāviem, tā sacīt, nu tagad tas viss ir sagāzies. Moldāvijā, protams, situācija ir ārkārtīgi kritiska. Un, eh, nu, varbūt jūs varat pa pakomentēt, kā tas ietekmēs mūsu attiecības ar Krieviju nākotnē. Un šīs valsts, protams, pateicoties robežām ar Krieviju tā tālāk, un, uh, Un, un, un tāpat arī ir eh, daudz krieviski runājušo cilvēku, un tā, tā kā attiecības ar Krieviju ir svarīgs, un es domāju, jādomā par saskaņot par politiku attiecībās Krieviju arī. Par kādām institīvām tiek domāts tuvākajā laikā, lai, lai tātad eh, šī būtu saskaņot politika. Paldies! Agrišēn! Paldies! Lielas paldies! Nākamais runātājs. Was, was looking for the wrong set of buttons. Jā, es te kaut kā pogas nepareizi saspiedu šķiet. Iesākumā gribētu izteikt kompliments jums, komisārs Kūns, par ambīcijām un ambiciozo darba programmu par enerģiju, ko izrādāt strādājot pie enerģijas politikas. Un domāju, ka droši vien nebūs pēdējā, kas teiks jums paldies par visu šo darbību, bet nu vēlējos tik un tā to darīt arī pati. Mhm, tālāk. Ir ārkārtīgi daudz interesanti jautājumi, ko dzirdējāt jau no kolēģiem, un tāpēc izteikšos salīdzinoši īsi. Man bija viens jautājums par vēl vienām, vēl vienām baumām, ko pieminēja arī Marīča Šāke, respektīvi baumas par to, ka tā kā amerikāņi nevēlas piešķirt Ķīnai tirgus ekonomikas statusu. Viņi mums izsaka draudz, ka ja mēs to darīsim, tad tādā gadījumā TTIP sarunām tiks pielikts punkts. Vai tas tā ir? Nu, es saprotu, ka te runājam par baumām un tam līdzīgi, bet es labprāt dzirdētu jūs vai nu apstiprinām vai noliedzam šīs baumas. Tālāk, kā jūs zinat, es esmu no Nīderlandes un tāpēc domāju arī par jautājumu, ko pieminēja Šusterkungs, respektīvi, kāda tad būs nākotne tirzniecības eh, nolīgumiem, ja ņemam vērā Nīderlandes perspektīvu, Nīderlandes referendumu jau taču zinām, ka šobrīd tiek vākti paraksti attiecībā uz nākamo referendumu par CETA. Nu, vai viena no, viens no punktiem jūsu darba kārtībā ir vajadzība atkal pārdomāt mm, iespēju nodalīt šo reālo tirzniecības daļu no šajos nolīgumos, no investīciju klauzulām un dažādu veidu regulējošiem jautājumiem? kas, nu, faktiski varbūt tad nevajadzētu šādus miksētus, jauktus nolīgumus. Jo ir kaut kādas lietas, kur ir Eiropas kompetence un kaut kur, kur nav. Tātad, ko jūs gaidāt, ko jūs esat paredzējusi, kāds būs tiesas nolēmums attiecībā uz Singapūru? Jo tā ir, tas ir tas tirniecības nolīgums, kur atkal ir šāds, nu, jauktais nolīgums. Vai jūs varētu parunāt par šo aspektu? Paldies! Liels paldies, priekšādātāji, pateicos, es arī izteikšos pavisam īsi, ņemot vairāk, ka visas tēmas faktiski jau tika pieminēts. Man ir jautājums par. Mm, par ma, Mārts konvencija, tas tika eh, um, ANO ģenerālajā asamblējā atvecēta, tur tātad tika runāts par pārskatāmības mehānismiem, kas iestrādāti strīdus risināšanas meha, uh, instrumentos. Šī konvencija, uh, nu, jāsaka, dalībvalsts līmenī šobrīd ir nobloķēta, un es gribētu zināt iemeslus, kāpēc tas tā ir. Vai tas tāpēc, ka viņi nevēlas nodrošināt pārskatāmību attiecībā uz šiem strīdus risināšanas instrumentiem? Nu, tas man liekas visai dīvains arguments, nepieņemams arguments jautājums, jeb runājam par kompetencēm. Nu, vai dalībvalstis apšauba tātad kompetenci, kas šādā gadījumā investīcija jomā piekristu e, šai gadījumā es un nevis tām. Paldies, liels paldies, saka priekšādātājs, tālāk Sikokungs. Priekšādātāji, paldies. Komisārs kundze. Domāju, ka mūsu darbs, tad, kad runājam par tirniecības politikas izstrādi Eiropai, ir nozīmīgs divās, divos veidos, divās ziņās. Nu, pirmām kārtām tāpēc, ka Eiropa atrodas šobrīd krīzes situācijā un uh, šādas lietas skar Eiropas Savienības pilsoņus, un es domāju, ka tirtniecības politika, salīdzinājumā, piemēram, ar daudzām citām jomām, uh, ir ārkārtīgi nozīmīga, lai pārliecinātos, ka iedzīvotāji atgūst ticību un uzticēšanos ES politikai, Tāpēc mans komentārs ir šāds. Mums ir jāpatur prātā šī uzticēšanās lieta. Viens no svarīgākajiem jautājumiem, ar ko sastopamies, ir tieši šis. Es negribu tagad atkārtot to, kas tika teiks par Ķīnu, TTIP un citiem tirniecības nolīgumiem, bet es uzskatu, ka mums nepieciešams rīkoties strauji, tāpat laikā viedi. Nedrīkstam vienkārši stāvēt malā, neko neteikt. Mums ir jāpieņem lēmumi, tāpēc, ka ir vajadzīgs atbildes Un tās ir svarīgas tādām valstīm kā manējām Itālija, piemēram, kurā rūpniecības nozara šobrīd nu, ir pakļauta dažādu veidu kaitējumiem, un šis kaitējums būs vēl tālāks un lielāks, ja Ķīnai tiks piešķirts tirgus ekonomikas status. Bet, protams, ka mēs zinām, ka jāizturas piesardzīgi un jārotē labākie risinājumi nenoliedzami. Un tas attiecas arī uz TTIP un geogrāfiskās izcelsmes rādītājiem. Šī joma ir ārkārtīgi svarīga mums Itālijā, par to esam sprieduši arī IMCO komitejā, notika arī balsojums, balsojums tālāk notiks arī plenārsēdē. Tāpēc piekrītu pieejai, kas tiek, no, ko, uz kuro norādīja mūsu koordinātās, kas pārīkums. Bet noslēgumā komisārs kundzes gribēja norādīt, ka reiz uzskat, ka tirniecības politika reizēm no mūsu puses ir pārāk agresīva Mums varbūt vairāk vajadzētu sadarboties ar trešām valstīm, kas attiec uz Eiropas dienvidiem, nu un īpaši runājam, piemēram, tādu valstu kā Itālija. Mēs nevaram turpināt darboties tādā kontekstā, ka finansiālās palīdzības kontekstā piešķiram tik daudz, es, strā, es esmu referents pie Tunisijas jautājuma, 500 miljonu eiro eh, makroekonomiskā palīdzība, procedūras dažādi vai tirniecībai tiek atvieglotas. Par to iesniegsim, protams, šo jomu arī grozījumus. Uh, Bet tajā brīdī, kad runājam par tirzniecību, nu, piemēram, olīvas, vīns, apelsīni, tad atkal sastopamies ar problēmām sadarbībā ar šo valsti. Un nevaram piekrist, ka tā tas turpinās, jo gal galā tas nāk par skādi ne tikai tirzniecībai, bet arī Eiropas tālam kopumā. Tāpēc domāju, ka mums nepieciešams kaut ko darīt, lai šo situāciju labotu, jo citādi mm, iedzīvotāji mums vairs neticēs. Paldies! Morei kungs tālāk. Priekšādātāji, paldies! Paldies arī komisārs kundzei, kas esat ieradusies šeit pie mums. Es tomēr, zināmā mērā, saskatu zināmu paradoksu. Lūk, te kolēģim saka paldies, saka, lūk, progress, veiksmi, viss ir labāk, viss ir tik lieliski nu, varbūt labāk nekā ar jūsu priekšgājēju darbu sociālajiem, bet tāpat laikā visur Eiropā redzam tādu pilnīgu tādu noliegumu, gaisotne. Un tas pārsvarā ir saistīts tieši ar tirdzniecības nolīgumiem par TTIP, negācijas, tīsa, eh, cētelu, ka redzējām arī šo mm, never, negatīvo referendumu. Nu, tad es domāju, ka acīm redzam iedzīvotāji ļoti nobežījušies tieši par šo, jo kaut kas acīm redzot nav kārtībā. Metodoloģijā ir vajadzīga revolūcija, tāda intelektuāla revolūcija arī tieši no komisijas puses par to, kādā veidā notiek sarunas par tirdzniecības nolīgumiem. Un es domāju, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi arī mums, jo jūs prasa, nu, ja prasam pilsoņiem, tad viņi ir gatavi visus šos nolīgumus noraidīt. Un, nu, tad bāžas jau reizēm ir arī visai pamatots, pārskatāmības trūkst, nav informācijas. Un pārsvarā nu, tiek skatīts tieši skatīts un ievērots tikai lielo daudznacionālo uzņēmumu intereses. Tā tas nevar būt. Nedrīkstam arī izmantot šeit kaut kādu dubultu morāli. Mums, protams, ir jābūt ambicioziem, bet tāpat laikā mums ir jābūt iesaistītiem. Jo, nu, piemēram, par CETA ir vajadzīga skaidra atbilde, jā vai nē, vai būs provizoriska piemērošana. Tas ir demokrātijas jautājums. Par TTIP jāsaka, vēlamies būt vēl ambiciozāki. Nevaram uh, to pieņemt par katru cenu bet tagad vienotru dienu jau tiek runāts, ka tas tik pieņems par tīsa runājot. Un parlamentam bija viedoklis, un mums it kā bija ko teikt, bet tāpat laikā mm, mūsu viedokli vērā īsteņiem ir jābūt krietni skaidrākai situācijai attiecībā uz to, kā tas notiks. Un tālāk konkrētāki jautājumi. Es mm, te vēlētos paust vairāku mm, valstu, to starp Francijas bažas attiecībā uz sarunām ar Merkusur valstīm. Komisija grasās nākt klajā ar piedāvājumu, ar dažādu veidu, piemēram, atlaidiem attiecībā uz lielopu gaļu. Tās rada bažas ļoti daudzos lauksaimniekos šeit Eiropā. Lauksaimniecības sektorā taču Eiropā piedzīvojam krīzi. Paldies tālāk, Takuls kungs. Thank you. Paldies, priekšsēdētājs, kung, priekšsēdētāja kungs. Es eh, runāšu angļu valodā Šobrīd, nē, es tomēr uzdošu somu valodā. Šobrīd Eiropas Savienība um, mēģina vienoties par TTIP, bet uh, jautājums par pakalpojumiem un uh, šajā līgumā tehniski. Tas ir tehniski pietiekami uh, sarežģīts, bet es domāju, ka šī tehniskā līguma interpretācija ir grūta. Mans jautājums eh, komisārei, vai eh, TTIP eh, līgums no abām pusēm tiek skatīts vienādi, vai tomēr mēs varam vienoties par šo līgumu un tas būs abām pusēm, abām pusēm skaidrs? Šķiet, ka es pats arī somiski tā īsti nesapratu, bet jūs sapratāt ļoti labi. Buhner kungs lūdzu. Dank, Frau. Paldies, komisārs kundze. Jūs pieminējāt tirsniecības, godīgas tirsniecības jautājumus, un šeit ir vēl daudz pie kā piestrādāt. Es personīgi esmu ļoti vīlies par Nairobi konferenci, jo nu, konkrētās taustāmās problēmas netiek atrisināts. Tāpat kā līdz šim paliek problēma, ka lūk, Eiropā un ASV lauksaimniecības produkcija tiek eh, krietni subsidēta. Un šīs preces tirzniecības eh, eh, līguma ietvaros nonāk arī attīstības zemju tirgos. Un tur tad attiecīgi viņu lauksaimnieki ir spiesti bankrotēt. No šīm valstīm jau tāpat mums pietiek problēma, un, un tagad mans jautājums ir par mans lūgums, būtu tāds, nu, ka šeit tomēr nu, jūs varētu konkrētizēt, nu, ko tad jūs grasāties šajā jomā darīt. Paldies! Dankeschön! Paldies, eh, komisārs kundze. Varbūt eh, es arī pas no savas puses vēlētos vēl ko piebilst. Sikaur kungs un Roel kungs jau to pieminēja, un tomēr diskusijas turpinās par Eiropas Savienības tirzniecības politiku kā tādu. Un eh, diskusijas bieži vien balstās neticībā Eiropas politikai, īpaši tirzniecības jomā. Varbūt, ka jūsu nākošajam, turpmākajam darbam būtu jābūt vairāk vērstam uz to, lai veicinātu uzticēšanos Eiropas īstenotajai tirzniecības politikai un nevis uzmanību vērst uz ļoti daudziem dažādiem uh, tematiem, bet gan veicināt cilvēku uzticēšanos Eiropas tirdzniecības politikai. Pretējā gadījumā mēs šeit varam spriest un pat pieņemt veselu virkni lielisku politisku dokumentu, bet cilvēki tam neticēs tāpat. Lūdzu, vārds jums, komisārs Kundze. Eh, varbūt, kad ar to arī sākšu. Paldies, godātie deputāti, par visiem uzdotajiem jautājumiem. Protams, atbildēšu uz tiem visiem. E, jautājums, ko jūs tikko uzdevāt, ir pietiekami sarežģīts. Pie tām e, uzticēšanās trūkums e, attiecās uz tikpat kā visām Eiropas politikas jomām, vismaz dažās valstīs šī uzticēšanās ir ļoti liela. Tas neatiec tikai uz tirzniecības politiku. Un, Bieži vien neusticēšanās rada pamatu baumām, kurām vispār nav nekāda pamata. Uh, Es eh, arī šodien par to teicu un iepriekšējā reizē runāju, ka mēs esam pieņēmuši tādu tirzniecības politiku, kas ir tik ļoti caurskatām, kāda tā nav bijusi nekad iepriekš vēsturē. Es saprotu, ka jums vēl tas neliekas pietiekami, bet mēs mēģinām un soli pa solim arī virzamies uz to, lai tirzniecības politika būtu caurskatāma. Mēs nākam klajā ar priekšlikumiem, iesaistam dalību valstis, ir vesela virkne dokumentu, sadarbojamies ar iesaistītajām pusēm, tātad pirms mēs sākam jau kādas diskusijas, mēs iesaistam visus caurskatāmās diskusijās. Jā, ir daudzas valstis, ar kurām mēs uzskatām būtu labi atvērt tirgu, jo tas rada gan darba vietas, gan arī jaunas iespējas. Bet tirzniecība ir ne tikai ekonomiska apsvēruma vadīta, tirzniecība arī veicina vērtību izplatīšanos cilvēktiesība ievērošana, darba ņēmēju apstākļu uzlabošana. Mēs eh, tirsniecības līgumos mēģinam atrunāt eh, sadarbību ar vienkāršajiem iedzīvotājiem, pilsonisko sabiedrību, lai tiešām visi dotu savu artavu tirsniecības politikām. Un eh, daudz no jums jautāja, kā tad to īstenot. Jā, tas arī ir lielais izaicinājums, lai mēs izpildītu to, ko esam solījuši. Uh, Esmu pārliecināta, ka mēs varam to izpildīt. Ja cilvēki ticēs, ka tirzniecības līgumi var radīt darba vietas un ekonomisko izaugsmu ne tikai Eiropā, bet arī tajās valstīs, ar kurām noslēdzam līgumus, tad domāju, ka mums izdosies atgūt šo uzticēšanos. Bet, protams, ka tas ir ilgs ceļš. DG Trade komisijas ģenerāla direkcija strādā dienām un naktīm. Uh, lai to panāktu, bet komisija viena to nevar panākt. Mums ir jāiesaist arī dalību valstis. Protams, ka mēs nevaram uzsākt nevienas tirzniecības līguma sarunas pirms dalību valsts mums nav devušas eh, mandātu. Un, eh, protams, dalību valsts vienmēr kritizē komisiju, to arī saprot. Tas varbūt ir politiskās spēles eh, ietvars, bet dalību valstīm arī ir jāuzņemās sava atbildība. Un tad viņi ierodās tirsniecības sēdēs un komisija visu laiku pārmet, e, ātrāk visu dariet, ātrāk pa, pabeidziet taču beidzot to tētipu un tad dalību valsts dodas mājās un katrs savā valdībā stāsta, ka dievs briesmīgi komisija neko nedara un tētipu vispār ir metams mēslainē. Es domāju, ka mums ir jāizmaina tirsniecības politika, jā šajā virzienā arī ejam, bet vieni paši mēs to nevaram izdarīt, un tāpēc arī ceru uz jūsu godātais parlamenta atbalstu. Tagad eh, Gaspārī kungs, jūsu jautājums. Pilnīgi taisnība. Eh, mums eh, ir daži ļoti svarīgi jautājumi izskatām, tā saucamā konflikta izrakteņi. Esam trialogos pavirzījušies būtisku uz priekšu un esmu pārliecināta, ka trialogs mums izdosies pabeigt līdz vasaras atvaļinājuma sākumam. TTI, e, protams, ka padomē ir jāvirzās ātrāk sarunās uz priekšu, un e, prezidentūra to ir ierakstījusi savā darba kārtībā, un par to mums ir jārunā, jo iedzīvotāji mums prasa konkrētus rezultātus, un mums tas arī ir jānodrošina. Bet mums ir nepieciešami tirzniecības aizsardzības instrumenti. Tos nedrīkst negodprātīgi izmantot. Tie ir jāizmanto situācijās, kad uh, tirzniecības līgumi netiek ievēroti piemēram. Uh, Tērauda rūpniecībā Ķīnas rīcība ir neadekvāta, un mēs vēlamies iedarbināt tirzniecības uh, instrumentus. Nākamais - pretspīdzināšana. Mums ir vairāki trilogi, un ar Nīderlandes prezidentūru arī pie tā strādājam. Eh, arī dubultā izmantošana. Jā, mēs esam mazliet iekavējuši darba kārtību, bet jautājums ir tik ārkārtīgi sarežģīts, ka to nevar vienkārši tā atrisināt vienas dienas laikā. Rudenī būs priekšlikums Singapūra. Kad eh, būs šis priekšlikums, mēs nezinām. Mēs nezinām, kad eh, tiesa kaut ko pateiks. Protams, mēs ceram arī uz šo rudeni, bet uh, mēs varam zīlēt kafijas biezumos. Man nav pat nekādas atsauces, uz kā balstīt savas aplēses. Vienlaicīgi, eh, protams, mums ir eh, ļoti auglīgas diskusijas ar Singapūru. Es uh, atceros, ka tikšanās ar Singapūras delegāciju arī par to runāja un esam gatavi skatīties gan uz investīciju nodaļu, gan arī turpinām aktīvu dialogu ar Singapūru. Un, kad eh, tiesas lēmums būs gatavs, tad mēs tūlīt sāksim īstenot nākamās fāzes eh, priekšlikumus. Martāna kungs, eh, jūs arī pieminējāt TTIT. Maklārkens kundze Singapūra, jā, to jau tikko atbildēja par Taivānu. Taivānā nesen notika e, vēlēšanas un 20. maijā tiks e, formēta valdība. Pēc tam, kad e, valdība tiks izveidota, tad mēs varēsim tālāk runāt un sadarboties jau ar jaunizveidoto valdību. Par Indiju. <clears throat> Diemžēl mēs esam sagatavojuši ļoti daudz dažādus priekšlikumus, bet tiekoties viņi vienmēr saka, nē, nē, nē, uz visiem. Es eh, pavisam godīgi esmu to pateikusi gan deputātiem, gan arī pārējām iesaistītajām pusēm. Diemžēl, diemžēl sarunas ar Indiju nav īpaši daudz sološas. Protams, ka mēs turpināsim šo darbu ECD. OECD un arī G20 redzēsim, vai mums izdosies eh, šo pavirzīties uz priekšu. Par eh, tulkošanu un par juridisko neskaid, neskaidrību mēs eh, esam, eh, mums ir jāiztulko visi līgumi 23 valodās par juridisko neskaidrību un par e, juridisko dubultu, darba dubultošanos. Mēs mēģinam izvairīties no pārklāšanās, jo, piemēram, padomas juridiskais dienests un komisijas juridiskais dienests, jā, iespējams, ka mums izdosies procesu saīsināt par trīs mēnešiem, un tomēr tam visam ir jāaiziet cauri, bet ceram, ka mazliet ātrāk. Šalkas kundzes jautājums par resursiem dalību valstis parlaments mums visu laiku uzliek jaunas pienākumus. Izvērtēšana, pārskatīšana, tam visam ir nepieciešami resursi, un, kā jau es teicu, eh, Tirzniecības ģenerāla direkcija strādā ļoti smagi, un viņiem ir pāris simti cilvēku, un viņi tiešām dara visu, ko mēs viņiem paģērām. Ir eh, tāda, kura saka, kāpēc jūs nestrādājat tā kā amerikāņi? Eh, amerikāņi, tāpēc, kad amerikāņiem ir simtiem pilsētu, simtiem cilvēku, kur strādā šajā jomā, mums tik daudz resursu nav. Tā tad eh, Hanoverē tiksimies ar jums, priekšsēdētāja kungs, būs arī vēstnieks, mēs. Eh, Merkels kundze organizēs pusdienas, kurā piedalīsies arī citu valstu un valdību vadītāji. Uh, Es saprotu, ka būs ļoti spēcīgi e, drošības pasākumi, jo tur būs arī Obama. Mēs diskutēsim par tētību, bet es neesmu pārliecināta, vai kāds būs rezultāts. Patiesībā mēs tiekamies katru nedēļu un par to diskutējam, bet vēl ir pietiekami daudz neatrisināti jautājumi. Mēs amerikāņiem esam pateikuši, ka mēs nevaram kaut kādus vēl savādākus tētipus veidot. Ja, piemēram, runa iet tikai par muitas tarifiem, tad eh, jau mēs vēl varētu to visu pieņemt. Un tomēr eh, ir jābūt skaidrībai par geogrāfiskajām norādēm, par pakalpojumiem un veselu virkni citu jautājumu. Mēs esam tālu pavirzījušies uz priekšu tādā noteikumu izveidē un uh, Es domāju, ka ik viens saprot, cik ļoti tētip ir svarīgs, bet pirmdien jau mēs vairāk zināsim par šo tēmu. Šolca kungs, jā, atbild uz jūsu jautājumu, ka mēs strādājam pie godīgas tirdzniecības un izveidojam godīgas tirdzniecības schēmas. Mēs sagatavojam Eiropas kritērijus šīm schēmām un arī e, praktiski priekšlikumi par e, to, kā atbalstīt vietējās godīgas tirdzniecības iniciatīvas. Starptautiskā tirsniecības organizācija, tajā notiek uh, intensīvas diskusijas uh, par to, kā tālāk strādāt. Un uh, man šķiet, ka um, rudenī būs skaidrs, ko mēs vēlamies redzēt EPSI 7 Šī tikšanās ir paredzēta nākamā gada decembrī. Un mums ir jāsāk strādāt pie reāli izpildāms un tomēr pietiekami ambiciozas darba kārtības. Uh, Kā jau es teicu, ir jāiesaist arī pilsoniskā sabiedrība. Mēs esam paredzējuši dialogu otrdien un būs vesela virkne iespēju Šanhejā G20 eh, par to diskutēt. Parīzē ir paredzēts OECD tikšanās, Par to mēs runāsim jūnijā. Protams, arī parlaments tiks iesaistīts šajās diskusijās, bet, protams, par muitu, par muitas ieņēmumiem, kuri netiek iekasēti, jā. Tās ir dalību valsts, kurām ir jāiesteno šis customs, un eh, Eiropas standartiem ir jābūt eh, īstenotiem visās ostās, un es piekrītu, ka jūsu komentārs ir adekvāts. Un, eh, jā, strādāšu ar savu kolēģi attiecīgās nozars komisāru, lai uzlabotu šo jautājumu. <clears throat> Par tarifu ieņēmumiem un GNA ieguldījumu dalību valstu budžetā. Kā jūs ziniet, šobrīd eh, notiek sarunas starp Eiropas Savienību un Ķīnu, kurā mēs tieši par šo jautājumu runājam, lai radītu vienla... vienlīdzīgas spēles noteikums visiem un lai mūsu investīciju attiecības būtu pārskatāmākas. Kartons Tārlings kundze, jā, es eh, esmu dzirdējis par šo referendumu, protams, This, uh, course... Protams, uh, mēs jau tā īsti neko nevaram darīt, bet uh, jautājumi, kurus jūs uzdevāt, uh, ir ļoti aktuāli. Eiropas tirdzniecības politiku veido komisija, bet, protams, šīs komisijas izstrādē piedalās gan parlaments, gan arī dalību valsts, un neviens tirdzniecības nolīgums netiek diskutēts tikai un vienīgi komisijai vienpersoniski gan Eiropas parlaments, gan dalību valsts piedalās tā izveidē. Un eh, ik viens solis, ko mēs speram, To mēs vispirms atrunājam ar dalību valstīm un ar parlamentu. Jums ir īpaša darba grupa izveidota, arī INTA aktīvi piedalās šajās sarunās, un, eh, protams, to jau esmu teikusi, mēs vienmēr iesaistam gan dalību valstis, gan parlamentu, un mēs TTIP sarunās piemērojam to pašu. Eh, caurskatāmības līmeni kā citiem tirzniecības nolīgumiem, lai tiešām ne tikai Briselēs, inst, Briseles institūcijās strādājošie, bet arī <clears throat> tajās nestrādājošie varētu eh, zināt, kas šajās sarunās notiek. Ja dalību valstis vienosies par tirzniecības nolīgumiem, tad, eh, ja parlaments nebūs par to nobalsojuši, šie tirzniecības nolīgumi spēkā nestāsies. Vai tā būtu sita, vai tas ir tētip, neviens nestājas spēkā no šiem līgumiem, iekams parlaments tos nav pieņēmis. Tātad parlaments ir līdzlēmējs, dalību valstis, parlaments, jūs abi esat uz vienādiem pamatiem, un tā tas ir, par to vispār nav jādiskutē. Vai jūs varētu izteikt vēlreiz komentāru par lēmumiem, kas tiek pieņemti dalību valstīs par šo daudzveidību? Jo ja jau līgums provizio, provizio jau iepriekšēji ir stājies spēkā, tad šī uh, uz laiku darbība var turpināties bezgalīgi. Tātad komisija ir teikusi, ka, piemēram, Ukrainas līgums uh, Kā jūs ziniet, manā valstī referendumā mēs nobalsojām pret šo līgumu. Lai mēs neesam šādā krēslas zonā, komisāra atbild. Nē. Vai līgums ir tāds eh, jaukts vai nē, tās ir, tāda komisija nāk lajā ar priekšlikumu un dalību valsts lemj jā vai nē. Un gan komisijai, gan padomai būtu ļoti labi, ja tiesa mums sniegtu vadlīnijas, jo Lisabons līgums eh, radīja priekšnoteikums, kā dalību valstis piedaloties eh, parlamentam var sagatavot uh, tirzniecības nolīgumus, bet kā to interpretēt īsti nav skaidrs. Uh, Nīderlandes referendums bija par asociācijas nolīgumu, un Šuca kungs eh, tur neiet runa par vīzas, vīzu liberalizāciju. Tas ir ārpus asociācijas nolīguma. Mēs eh, joprojām gaidām Nīderlandes valdības verdiktu, kā tad viņi interpretē un ko viņi grasās dalē, darīt. Pagaidām mums eh, šādas interpretācijas nav, un redzēsim, ko tiesa teiks par jaukš, jauk, par, šādi, par šādiem jauktiem līgumiem un kā tos veidot nāk, nākotnē. Bet, eh, jā, mēs esam grūtā situācijā, ja ik vienam tirdzniecības nolīgumam ir jābūt pakļautam referenduma balsojumam. Un eh, vēlētie pārstāvi dalību valstu valdības, jā, bet arī jūs pārstāvat iedzīvotājs, un nav jau manā kompetencē izlemt, kas ir augstāks vai zemāks demokrātijas līmenis. Merkozūrs un Brazīlija. Jā, Brazīlijā šobrīd notiek tāda viļņošanās. Patreizējā Merkozūra prezidentūra ir Urugvajai, un kad eh, prezidentūras groži pāries Venecuēlai, tā gan nav Merkuzurā, bet eh, tomēr mēs šobrīd sadarbojamies ar Urugvaju, viņa ir prezidējošā valsts, un eh, mēs pilnīgi skaidri pateicām, ka Brazīlija ir eh, devusi pārstāvniecību Ekvadorai. Viss kungs to pieminēja, komisija ir no savas puses izdalī, izdarījusi visu, un es ceru, ka gan parlaments, gan arī padome ātri strādās pie šā jautājuma, un mēs īpaši nepie, nepakavēsimies. Mēs esam griezušies ar lūgumu pie padomas strādāt pēc iespējas ātrāk. Par Čīli mēs esam sagatavošanas procesā tirtniecības līguma modernizācijai un precīzi datumu nosaukt nevaru, bet esam pārliecināti, ka šogad mēs sagatavosim priekšlikumu un nākamgad tātad modernizēsim par realizēšanu dzīvē. Mums e, ir jāstrādā daudz e, nopietnāk pie īstenošanas, tas bija Šutskunga jautājums, bet e, mums ir jāstrādā kopā. Gan dalību valstīm, komisija, komisijas dažādie, dažādās ģenerāldirekcijas. direkcijas Ļoti daudz dalību valsts nāk klajā ar priekšlikumiem, dažādi nozars pārstāvi, pilsoniskā sabiedrība. Tas viss ir ļoti labi, bet eh, informācijas sakopot vienā dokumentā tas prasa laiku un resursus. Un, protams, komisija strādā pie šā jautājuma un esam gatavi strādāt arī turpmāk. Moskas kundze par, par precēm, Īpaši Ķīnā ir problēmas, un eh, mēs neesam tos atrasinājuši. Redzēsim, ko maija beigās jūnijā paredzētā OECD konference mums sniegs, bet šobrīd tiešām ir zināmas grūtības. Citādi sarunas notiek ļoti veiksmīgi, un tā ir lieliska iespēja parādīt, ka arī tirzniecības politika var veicināt COP21 mērķu izpildi. Un, e, jā, mēs runājam par tā saucamajām zaļajām precēm, ekoloģiskajiem izstrādājumiem. Tas noteikti virzīsies uz priekšu par Ekvadoru atbildē, Meksika, Meksika Merkusūru, par Ķīnu un par datumiem. Kā jau es teicu, sabiedriskās domas apklaušanāšana mums ir devusi ļoti labas un ļoti daudz atbilžu. Vēlreiz uzsvēršu, ka Ķīna nav tirgus ekonomika un eh, protokola pielikums eh, drīz beigs darboties un eh, vainu mēs Ķīnu izņemam no saraksta vai ieliekam sarakstā ir vai nav tā e, tirgus ekonomika un šis visi jautājums par dempingu. Jeb kurā gadījumā mums ir jāaizsargā tas, kas šobrīd ir spēkā, bet nākotnē esam paredzējuši ļoti stiprus e, tirdzniecības aizsardzības pasākums un pie tiem šobrīd strādājam. Uh, Kā jau teicu, gan eh, sabiedriskās domas eh, uzzināšana, gan arī padomas teiktais eh, mūs ietekmēs, bet, protams, ja komisija sagatavos priekšlikumu, tad jūs kā līdzlēmēji tiksiet iesaistīti procesā, protams. Mums arī komisijas kolēģijā būs jāpieņem lēmums. par Ukrainu atbildēju Jungenas kundze. Eiropas Savienībā ir likums, kurā mēs e, esam sagatavojuši sarakstu, kurā ir šī Ķīna. Amerikas Savienotajām valstīm šāda saraksta nav. Līdz ar to viņi var izmainīt veidu, kā viņi skatās uz to vai citu jautājumu vienā mirklī. Viņiem nav jālaiž jautājums izskatīšanai kongresā. Bet mums šāds saraksts ir, bet jebkurā gadījumā Amerikas Savienotās valstis nav draudējušas pārtraukt sarunas par tētību, ja mēs pārliksim Ķīnu no viena sarakstu uz otru. Protams, ka nē. Par referendumiem arī atbildēju. Uh, Konvencija, uz ko jūs atsaucaties, tikai Polija to nav parakstījusi, un tā nav to izdarījusi tāpēc, ka tur ir atsevišķi nacionāls kompetences jautājumi. Nu, lūk, Eiropas Savienība kopumā to nav parakstījusi un nav pie, pievienojusies līdz ar to. Tas, protams, skumji. Turokungs, jūs pieminējāt daudz tādus delikātus jautājumus, kur, pie kuriem turpinām strādāt, TTIP kontekstā, geogrāfiskās norādes. Mm. Mm, tātad šī aizsargātie produkti tā ir mūsu viennozīmīga prioritāte un eh, šeit eh, tēti mēģinam panākt vismaz tikpat eh, augstām līdzcīlīgiem kā sēta nolīguma kontekstā. Protams, amerikāņiem pilnīgi atšķirīga tradīcija šajā jomā, tā kā, nu, nav, nav viegli, nu, viņu viedokļi raugoties, tad drusciņ tāds tā kā sviest ir, bet, nu, ticu, ka panāksim risinājumu tuvākajā laikā, jo zinu, ka Itāļiem un ne tikai viņiem vien nu, šis jautājums sākot tik svarīgs. Uh, Apzināmies arī, ka atsevišķi lauksansības produkti ir, eh, protams, ļoti sensitīvi, delikāti. Un nenoliedzami eh, sarunās ar dalību valstīm to esam ņēmuši vērā, bet uh, tiesa arī tas, ka šeit saskaramies ar milzīgām iespējām uh, at, atvērt jaunus tirgus mūsu lauksansības produktiem, piemēram, Merkuso reģionu valstīs, uh, piena izstrādājumiem, piena produktiem. Te varētu būt labs noiets, ja mēs panāktu tarifu uh, um, neutralizēšana, tad katrā ziņā tas noteikti uzlabotu mūsu lauksaimniecības produktu noiet iespējas. Morēl kungs, nu šeit es esmu jums atbildējis jau sākotnēji. Nu, jūs varat man, protams, nepiekrist, bet, uh, nu jā, par šo metodas maiņu, jā, mm, baumas ir, bet daudz no tām ir arī nepamatotas. Kas attiec uz Merkusur priekšlikumu attiecībā uz lielopu gaļu, mēs grasamies korģēt savu priekšlikumu salīdzinot ar 2004. gadu, bet tāpat laikā nevaram pilnībā atteikties no tā, ko tajā gadā apsolījām. Tā kā samazināsim kvotas, kas tika piešķirtas, bet tāpat laikā nu, vēlamies saprātīgā līmenī tomēr tirdzniecību nodrošināt. Tas piedāvās, es domāju, arī mūsu nozarei iespējas un lauksaimniecībai kopumā. Tā kā uz kungs ir atstājis šīs viesmanīgās tāpas, bet uh, par TISA un TTIP pārklāšanos. Īsti atbildēšu uz šo jautājumu, jo, nu, protams, te nav tik vienkārši. Sastībā ar TISA 31. Eh, maijā notiks ministru sanāksme, kurā piedalīsies arī Eiropas Savienība. Un nu, progress šajā jomā ir, bet eh, še, šeit ir iesaistīts daudzveidīgas, daudz, daudzveidīga valstu grupa, teiksim. Un TTIP. Uh, noliegumā. Es domāju, ka pakalpojumu jomā mēs varam sasniegt vairāk nekā tiesā gadījumā. Nu, tā priekšstādā šķiet, ka esmu iemanījusies te galā visiem jautājumiem. Ja kaut ko palaidu garām, tad tas noteikti nebija speciāli, nebija apzināti. Paldies, paldies, saka priekšstādātājs. Precīzi un arī laikā. Jā, jums bija laiks līdz pus 11. un pilnīgi perfekti iekļāvāties. Turpināsim kontaktēties ar jums, kolēģi. Um, apkoposim jūs priekšlikumus, koordinatori tos um, uzliks uz papīra un, un attiecīgi nodosim to tālāk uh, priekšstādā komitejai. Paldies, un tiekamies jau kaut kad uh, diezgan drīz Hanoverē, atsimedzot. liebe kolēģi! Nu, labi, dārgie kolēģi, kolēģis, aicinu jūs atkal ieņemt vietas. Un jā, esam laimīgi, tā teikt, aizkulšies līdz balsošanas. Tātad lēmumiem 15. punkts, ar to tad sāksim. 15. 15. darba kārtības punkts. Tātad uh, tabakas protokols. Bet uh, pirms uh, sākam balsot, paskatīsimies, notestēsim nu, ierīces, vai jums visiem līdzi ir balsošanas kartes, un, un vai frakcijas pēdējami nopietni izturās pret tātad balsošanu. Tātad testa balsojums tagad. Paskatāmies, iekārts strādā. par vienu sociāldemokrātu par daudz esot, man nu, te tā saka. Savu kartiņu es, iz, es jau izņēmu. 31 eh, deputāts šķiet, ka piedalās balsojumā. Nē, 3, bet 32 balsas ir. Nē, nu labi, tā izstāsta, ka ieskatā maniem viss kārtībā. Labi, tad 15. Eh, punkts. Eh. Zienfeld kunga balsojums sākam balsot. Tā. Beidzam balsot. Ar pārliecinošu balsu vairākumu pieņemts. Sirsnīgi sveicam referentu. 16. punkts tālāk, kas tad mums te ir? Nu, arī jābalso par um, ziņojumu uzreiz. Te jautājums par uh, Horvātiju un Kolumbijas un Peru nolīgumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Nu, arī ar pārliecinošu balsu vairākumu arī šis uh, ziņojums ir pieņemts. Un uh, sveicam atbildīgo referentu. Tālāk, 17. Uh, punkts globalizācijas pielāgošanās eh, fonda izvērtējums, eh, arī ten attiecīgi mūsu atzinums. Sāksim ar eh, kompromisu numur viens. Kas balso par? Pret? Atturās? Pieņemts? Otrais kompromiss priekšlikums. Kas par? Pret? Atturās? Pieņemts? Desmitais grozījums. Kas par? Pret? Atturās? Pieņems? Trešais kompromiss. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Pieņems? 14. grozījums. Kas par? Kas pret? Atturās? Noraidīts? Seš, 17. Um, grozījums. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Noraidīts. 20. grozījums. Kas par? Kas pret? Atturās? Noraidīts. 21. grozījums. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Noraidīts. Nu, 23. grozījums. Kas balso par? Pret. Atturās. Domā, ka noraidīts, nu bet uh, tomēr pārbaudīsim. Balsojam elektroniski par 23. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņems tomēr. Tālāk 24. grozījums, kas balso par, kas pret, atturās. Arī šo balsojumu nāksies pārbaudīt, tātad balsojam elektroniski par 24. balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norēdīts. 27. Eh, grozījums, eh, te balsosim trīs daļās pa trim lāgiem. Pirmā daļa. Kas par? Kas pret? Atturās. Pieņemts. Otrā daļa. Kas par? Kas pret? Atturās. Pārbaudīsim. Balsojam elektroniski par 27. grozījumu otro daļu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Otrā daļa pieņemta. Un uh, grozījuma trešā daļa, kas par Kas pret? Kas atturās? Arī pieņems. 28. grozījums. Kas balso par? Pret? Atturās? Pieņems. 29. grozījums. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Pārbaudīsim šo balsojumu. Tātad. Uh, 29. krusījums, balsojam elektroniski, sākam balsot, beidzam balsot. Un šis grozījums ir norādīts. Ceturtais kompromiss par pret atturās pieņems 32. klausījums. Kas par? Kas pret? Atturās pieņems 32. 33. grozījums par pret atturās noraidīts. 5. kompromiss par pret atturās pieņemts. 6. kompromiss par pret atturās pieņemts. Mutiskais eh, grozījums eh, papildinājums numur 1 Vai kādas pretenzijas? Nē? Labi, tad uh, balsojam par uh, šo mūzisko grozījumu, kas par, kas uh, pret. Atturās. Pārbaudīsim. Sākam balsot par mūzisko grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Nu, un visbeidzot, gala balsojums, elektronisks balsojums par visu ziņojumu, sākam balsot. Beidzam balsot. 31 balss pār, 4 pret un tā sveicam, suminam. 18. punkts tālāk. Nu, gara trialoga noslēgums šeit. Um, Nu, tur bija daudz dažādu pagriezienu un, un, un pavērstienu, bet, nu, pat uh, mēs vēl darbs noslēdzies un tad balsojam elektroniski par uh, trilogu iznākumu. Sākam balsot! Un eh, beidzam balsot. 33 balsis pār, līdz ar to pieņemts. Sirsnīgi sveicam un staminam atbildīgo referentu. Līdz nu, ar to tad esam pieveikuši mm, balsojumu procedūru. Paldies visiem par uh, konstruktīvo līdzdalību. Nonākam pie 19. punkta. Informāciju, tehnoloģiju, produktu, tātad vienošanos pasaules tirsniecības organizācijas kontekstā. Ar komisāru jau visu šo jautājumu pārunājam. Nu, dārgie kolēģi, kolēģis, saprotu, ka tagad ir tāds satraukums, eh, tā teikt, eh, telpā. Un saprotu, ka ne visi gribas piedalī, vēlas piedalīties visā sanāksmes gaitā, bet atstāt šīs viesmīgās tāpas un tad drusciņu disciplīnu ievērojiet, lūdzu. Klusiņām to dariet. Ja gribat tīties, tad tīnāties, bet dariet to klusām. So, <clears throat> ITA-apkommen. Tātad eh, ITER noliegums eh, arī ir viesis mūsu vidū šeit eh, Angelīza Šilde, kas ir politiskā konsultante Siemens kompānijai. Nu, un iesākumā tad arī attiecīgi dosim viņai vārdu. Kur tad viņi mums te ir? Ah. Lūk, redzam, jā. Lūdzu, jums vārds. Lielas paldies, eh, priekšstāvēt, labrīt visiem. Ankas Hildman sauc, eh, strādāju Zīmes kompānijā šeit, eh, Briselē, valdības lietu birojā. Pāris vārdu par informāciju tehnoloģiju nolīgumu. Vakar pārdos no Ženēvas. Tur spēļām par vides um, produktu nolīgumu, tā kā joprojām esmu druskuļi aizrausies šajā tēmā, bet kā ziniet, Siemens ir milzīga inženieru kompānija, 300, 3500 um, darbinieku visā pasaulē. Tā. Gāz turbīnas, uh, vēja turbīnas, mobilitātes iekārtas, serverus, visu kaut ko mm, ražojam, tāpat arī lielas veselības aprūpas, tātad iekārtas, medicīniskās iekārtas. Zīmens kompānija aktīvi nodarbojas ar digitalizācijas jautājumiem, pat labi. Apmēram 18 tūkstoši um, programmētāji pirms strādā vairāk nekā dažā labā IT kompānijā. Un digitalizācija tā, tā, tā, tāds kā zelta pavadienis, kas caurīja visus mūsu produktus varētu padomāt par tradicionālo Siemens gāzes turbīnu, eh, uz kurām tagad ir tūkstošiem eh, sensoru, kas ļauj mums eh, sekot līdz tam, kā tas šī turbīna strādā, un instruēt operators, kā tad efektīvāk izmantot viņu rūpnīcas iekārtas, kā tad šīs turbīnas labāk darbināt. Tā kā, nu, ka tā ir kompanija kā Siemens, kas darbos visā pasaulē, nu, tirdzniecības aspekti ir fundamentāli būtiski. Tad ir ja minējuši trīs iemeslus, kādēļ mūsuprāt informācija tehnoloģija nolīgums ir eh, labs nolīgums. Pirmkārt, tas ir darījums, kas eh, eh, tātad nodrošina mums piekļuvi jauniem tirgiem, bet, un kas ir svarīgi pieminēt, informācija tehnoloģijas jomā, tā ir tā, tā, tāda daudzpusēja platforma. Tā kā mēs atsakāmies no šādiem tādiem spagetī tipā divpusējiem nolīgumiem, kas kompānijām gan iet pie sirds, bet tās ir grūti, tos ir grūti uh, apsaimniekot, jo tur daudz dažādu aspektu, tad bija starpniecības eh, aspekti un kas tur vēl viss. Tā kā mēs gūtām, gūstam jaunas noieta tirgus. Un Ķīnā, piemēram, ja tiks atcelti, atcelti starpju barjeras eh, medicīniskiem produktiem, tas būs labs iznākums. Tāpat arī šī modernizācija notiek tādā daudzpusējā formātā. Tātad eh, līguma ir, līgumas piedalās daudz partneri. Un vēl kāpēc šis nolīgums ir labs. Um, Tādēļ, ka tas ir tāds sistēmisks eh, stimuls pasaules tirdzniecības organizācijām. Man bija tas prieks un tā laime, un Robī būtu decembrī, piedalījos preses konferencē tur pēc eh, līguma noslēgšanas, ka tika eh, paziņots, jā, ka nu, tie, tas ir tieši tāds iznākums, kas nepieciešams PTO, lai radītu tādu pozitīvu gaisotni lai uzrādītu, ka Pasaules tirsniecības organizācija arī šajā jomā var spēlēt būtisku lomu, ne tikai risinot eh, konflikts un disputus, ko pēdējo dara eh, teicam, bet arī nosakot noteikums un liberalizējot eh, tirsniecību pēdējo spēlē tagad nu, viena no pirmajām jolēm, un tieši šajā kontekstā šī vienošanās ir ārkārtīgi svarīga līdz ar to. Visbeidzot, kādēļ vēlos uzsvērt šī nolīguma būtiskumu un, un nozīmi, tas uh, dod papildus stimulus digitalizācijai. Siemens un citām kompānijām digitalizācija ir eh, ārkārtīgi būtiska mūsu konkurētspējas eh, saglabāšanai un uzlabošanai. Minēšu kādu piemēru. Viena no lietām, ko ļaujam saviem klientiem darīt, piemēram, ir tad, tad, eh, klonēt digitālo uh, dvīnu, tā sacīt, mūsu iekārtām. Tad, ja vēlaties kaut ko pamainīt ražošanas iekārtās, tad nu, līdz šim tad jādara reālā dzīvē. Proti bija jāapstādina ražošana, jāveic šīs izmaiņas un jāstāsta, kā tās strādā, un tikai tad iedarbināt atkal šo ražotni. Uh, Tad mūsu risinājumi dod uh, pat, patērētājiem, klientiem uh, eh, digitāli klonēt uh, mūsu iekārtas, tā teikt, digitāli uztvērst jaunu rūpnīcu vai, vai ražotni, un pirms kāds izmaiņas tiek veikts, jūs jau zināt, kas tur notiks. Nu, un šis noliegums sekmējas digitalizāciju. Tas uzlabos tirsniecību ar daudziem produktiem, kas sekmē digitalizāciju. Piemēram, mums jau pieminētie sensori, jau aprakstīja situāciju ar gāzes turbīnām, bet sensori tiek izmantoti plašā produktu klāstā, lai iegūtu labāku informāciju par produktu funkcionēšanu, par efektivitāti, par darbspēju. Un šo informāciju pēc tam var izmantot mūsu klienti. Noslēgumā piebildīšu, ka šis nolīgums nodrošina jaunas noiet tirgus, tas sistēmiski uzlabo PTO darbu un atvieglo digitalizācijas procesu, tā kā labi pastrādāts un vēlos uzteikt priekšstādētāju, kas piedalās Nairobi kopā ar parlamentāriešiem, delegācija tika silti sagaidīta. No citiem reģioniem parlamentārieši gan neko daudz nebija, bet katrā ziņā Eiropas parlaments uh, rādīja tādu spožu piemēru, kā PTO pārstāvja parlamentāro dimensiju. Lūk, no nu, to tad arī gana no manas puses šodien. Un uh, lai jums uh, veicās turpmākajās diskusijās. Jā, <coughs> yeah, thanks a lot. Lielas paldies. Nu, tātad, lūk, konteksts mums tagad ir zināms, kas ir ar šo ITA nolīgumu, zinām, kādas ir priekšrocības, to jūs nu pat dzirdējāt. No Siemens pārstāvi. Jāsaka, mums par šo tēmu bija visai interesantas brokastis šonadēļ. Nu, es domāju, ka pastāv skaidra nepieciešamība, tāpat arī diezgan izteikta politiskā griba. Uh, un arī zinām laika ierobežojumu. Mums gal galā ratifikācijas procesu ir jābūt um, gataviem nu, visu darbu noslēgt jau jūlijā. Citādi sastapsimies ar nopietnām problēmām. Bet nu šķiet, ka tas ir izdarāms. Runāju tagad um, tā, vilcinoties tāpēc, ka, diemžēl, mūsu referents vēl nav ieradies. Teica gan, ka būšot klāt eh, mūsu referente Kristhuda Rovola. Bet, nu, viņu aizstāja šķiet Daniels, kas pārī. Viņš vēl pirms piecām minūtēm bija šeit. Viņš lūk skrien iekšā zālē, līdz ar to šo lēno runu varēšu tūlīt pat pabeigt un dot vārdu viņam. Yeah, dear colleagues, I would like to... Godātie kolēģi, Gribu jums nodot visjaustākos, vismīļākos sveicienus no Rovals kundzes. Viņa nevarēja būt šodien klāt. Ļaujiet man nolasīt viņas runu šai sakarībā. Viņa saka, lūko, nolīgums un pastāvošos ETA izvēršana ir ļoti svarīgi diviem aslu pēc. Pirmam kārtām tas ir pirmais būtiskais tarifas samazināšanas e, gājiens kopš PTO tika vai izveidota, tas nāk par labu daudzpusēju tirniecības sistēmai, un ar nolīgumu paredzēt samaksāt izdevumus patērētājiem un uzņēmumiem, e, palielinot IT kompāniju marketinga iespējas. Sarunas tika noslēgtas 98. gadā sākotnēji Singapūrā, 82 pārstāvi šobrīd tur piedalās, e, tur ir esam atteikušies no dažāda veida nodavām attiecībā uz IT produktiem, bet kopš tā laika IT sektors, protams, ir mainījies kategoriski, um, un tāpēc tas ir jātiecina arī uz jaunām precēm aptvērumu izvēršana un sarunas par to sākās jau 2012. gadā. Un šobrīd 54 PTO dalībvalstis runā par nolīgumu paplašināšanu. Nu, vienošanās tika panākta pagājušā gada jūlijā. Uh, Decembrī tika parakstīta vienošanās Nairobi konferences laikā deklarācijas formā runājot par to, ka šīs ITN varētu tikt paplašināts. Kas tad nolīgumā paredzēts? Kom, papildus kompromisiem attiecībā uz 210 protiem, kur, piemēram, jaunas paudzes pusvadītāji, navigācijas sistēmas, magnetiskās rezonances iekārtas un tam līdzīgi, tie visi tiek iekļauti tagad tarifu samazināšanā. Uh, apmēram 1 triljons eiro būs ieguvumi, un tas veido apmēram 3% no kopējā stirniecības apjoma. Nolīgumā iekļauts saistības, laika grafiki par to, kā pamazām atteikties no tarifiem turpmāko septiņu gadu laikā es paredzēja arī garāku pārējais posmu tādām precēm, kas varbūt ir delegātas, lai ļautu biznesiem iespēju pielāgoties. 190 miljārdu eiro apjomā es eksportēju šādus IT preces un līdz ar to mm, varētu šie apjomi arī pieaugt. Kopumā ITN paplašināšana rada potenciālu radīt jaunas darba vietas, veicināt novatorismu un izaugsmi, un referents tāpēc ierosina Eiropas parlamentam dot piekrišanu šim nolīgumam, uh, Vienlaicīgi ir tikai godīgi atzīmēt, ka es tirgos arī ar tādām valstīm, kas nav šī nolīguma dalībnieces. Kā PTO dalībnieces tās tāpat laikā gūs labumu no šiem tarifu samazinājumiem, tad, kad tās eksportēs preces uz ES, bet tāpat laikā tas neatieksies uz šo, uz šo valstu preču eksportu uz Eiropas Savienību. Tāpēc, lai ES pilnībā gūtu priekšrocību no šī nolīguma, būtu labāk pārliecināt arvien vairāk PTO dalībnieces šim nolīgumam pievienoties. Paldies! Lieliski, lieliski, saka priekšsēdētājs. Tagad došu vārdu ēnu referentiem. Pirmām kārtām Moskau kundze. Lielas paldies priekšsēdētāji. Arī es vēlos uzsvērt to, cik ārkārtīgi svarīgi esam nonākuši pie šī nolīguma. Tas ir tikai atbilstīgi, ņemot vērā, ar kādu tempu attīstās tehnoloģijas. Šos pēdējos 19 gadus esam to piedzīvojuši. Uh, tāpēc um, attīstība vērtība atzinīgi. Tomēr žēl, ka par šo lietu netiek runāts vairāk. Tas taču ir nolīgums, kas, manuprāt, varētu piedāvāt krietnes priekšrocības patērētājiem, uzņēmiem, ekonomikai, tautsēmniecībai kopumā. Nu, pāris novērojumi no manas puses. Arī es ceru, ka izdosies strauji nonākt pie visu termiņu izpildu šai kontekstā tā lai nolīgumu varam īstenot, sākt īstenot pēc iespējas ātrāk pāris komentāru. Uz, vēlos uzsvērt arī faktu, ka ļoti labi, ka šīs nolīgums eh, ir daudzpusējas sistēmas daļa. Un šīs sistēmas īstenošana e, nāks par labu daudziem. Es domāju, ka tās valstis, kas vēl nav pievienojušās šim nolīgumam, to tomēr izdarīs un kļūs par mūsu partneriem. Tādējādi kļūstot par iespējamiem labumu guvējiem šī nolīguma slēgšanas rezultātā. Otrām kārtām ceram, ka nebūs vajadzīgi tikpat daudz gadu līdz nākamajai atsvaidzināšanas reizē. Es domāju, ka ļoti labi būtu, ka jau tiek plānots atsevišķus punktus nākotnē atjaunināt, nu, piemēram, tas plānos uz 2018. gadu. Iespējams, varbūt, ka varētu būt tāds pastāvīgs atjaunināšanas mehānisms, e, ņemot vērā, ka šī joma ir tāda, kurā attīstība notiek ļoti strauji. Es nedomāju, ka mēs varam šeit nogaidīt e, milzīgu laiku, līdz kamēr lūk, tiesniecības nolīgumi ir ārkārtīgi note, novecojuši. Tālāk jautājums par netarifu barjerām. Arī tas ir ļoti svarīgs. Un nu, es ceru, ka laikā līdz 2018. gadam, kad atkal atsāksies sarunas par visu šo um, sadaļu tematiem, arī šajā jomā mums būs izdevies gūt panākumus, samazinot netarifu barjeras. Paldies! Klod, lūdzu, ne, Marīčeju izteiksies. Lūdzu. Paldies priekšā tā tā runāšu īsi. Domāju, ka šis atsvedzinājums ir um, atzinīgi vērtējams. Mēs ar nepacietību gaidīsim arī rezultāts, kas var tikt panākt daudzpusējā līmenī. Domāju, ka mums ļoti skaidri jārunā arī par to, kā pasauli mainās. Mums ir jāmeklē šī konkurētspējas priekšrocība, tās jau ir plašākas diskusijas, bet, protams, ka digitalizācija ir svarīga un tā, tā prasa standartus un nepieciešams atspoguļot vērtības. Uh, Tāpēc priecājos, ka šī ir uz noteikumiem balstīta sistēma. Ceru, ka varēsim virzīties uz priekšu strauji. Es turklāt gribētu teikt, ka uh, saistībā ar šīm tirniecību par IT precēm jārunā arī par to, cik lielā mērā digitalizācija un digitalizās tirniecības paplašināšanās noved pie uh, tautsēmniecības tālākas izaugsmes. Jāskatās uz visiem tirniecības nolīgumiem, ko šobrīd slēdzam, vienalga, vai tas ir TISA vai TTIP vai citi. Jāskatās, kā digitalizācija tiek atspoguļot šajos nolīgumos. Mums ir jāspēcina pamatvērtības. Uh, Um, kas mums Eiropā šeit ir svarīgas. Jāpārliecinās, ka tirniecības nolīgumos tās tiek atspoguļots un netiek tāpat laikā ierobežota brīva informācijas plūsma. Datu lokalizācija un citi mēri savukārt varētu iet pret globālās tirniecības um, koncepciju kā tādu. Tas var būt visai liels izaicinājums arī tajā, kā tiek veidot noteikumi un standarti. Tāpēc piekrītu kolēģijai Mauskai, uh, ka ir vajadzīgs domāt par to, kādu lomu spēlē tehnoloģijas tautsēmniecībā un diskusija šai parlamentā un tostarp arī komitejā būtu jāturpina. Lielas paldies, piekrītu. Buhner kungs. Mihan, tīsē. Atļaušos arī ar dažiem īstiem jautājumiem piek, piekļauties te viena lieta, kas te iztrūks, manuprāt, ir Lūkas. Pēc manām domām paplašinot šo, šo līgumu, nu, sistemātiskais elements drusciņ tā kā iztrūkst. Un vajadzēja padomāt par to, nu, ka tagad, nu, pēkšņi uh, leduskapjos varētu tikt iestrādātas kaut kādas IT lietas un tā. Nu, vecākot, sistemātiskā elementa pietrūkst šajā nolīgumā. Tas būtu nepieciešams. Vajadzēja padomāt, uh, par eh, nu, šo sistemātiku, lai neaizšautu garām tā sacīt. Un vēl, eh, kas neatiecas uz šo pārskatīto varbūt redakciju, bet vispār, mēs varam tādu zinām monopolizēšanu. Tirgu, tirgu mon, monopolizē informācijas tehnoloģijas dažādās jomās, dažādās lietās. Nu, un eh, līdz ar to dažām lietām pasaulē tikai viens vai divi ražotāji vispār. Nu, tas, protams, nesaistās tikai ar šo nolīgumu, tas jāskata ir neatkarīgs jautājums, bet, protams, arī šo nolīgumu skar šis aspekts. Lūk, aizvien pieaug monopolizēšanas tendence šajā jomā. Paldies! Tagad tabati. Paldies, nākamais runātājs. Die Position unserer Gruppe ist. Mūsu grupas nostāja attiecībā uz šo dosē viennozīmīgi pozitīva. Pozitīvi vērtējam to, kā tiek uh, modernizēts tagad uh, šis nolīgums attiecībās tirsniecība ar IT precēm. Nu, pats globālā kontekstā šis nolīgums ir ārkārtīgi svarīgs. 10% no kopējās tirsniecības uh, mm, apjomiem tātad, ja un šī tendence turpina pieaugt. Ir svarīgi, lai regulāri tiktu pārskatīti šie IT nolīgumi, lai tie, tā teikt, sekot līdz aktualitātēm. arī dalībnieku skaitu jāpalielina, cerams, ka komisija panāks to, ka attiecīgi arī šeit pieslēgsies aizvien jaunas valsts nu, pozitīvētējiem um, referents nostāja. Pamatojumā gan drusciņi esmu tā kā neizpratnē par vienu formulējumu. Pamatojumā tiek rakstīts, ka atsevišķās jomās konkurence pieaugs. Buhnerkungs norādīja, ka nu, drīzāk vērojam tādu monopolizēšanas, monopolizācijas tendenci, teiksim. Nu, konkurence brīvā tirgus ekonomikā tādu neatņem sastādāt tomēr. Un tas nav kaut kāds vēlams eh, blakus, eh, blakus parādība vēlama blakne, bet eh, neizbēgama nu, tāda situācija, kas nodrošina to, ka cenas konkurētspējīgas un nu, tā tālāk. Nacēloties nu, vakardienas un šīs dienas diskusijas par tētipu un par eh, CETA. Nu, man rodas jautājums, kāpēc te ir tāda defensīva nostāja, nu, vismaz dažiem mūsu kolēģiem. Nu, brīvā pasaulē, nu, ir riski, protams, jā, bet, eh, ja mēs, mm, nu, pilnībā no riskiem izvairīties nevar. Un, eh, ieklausoties šos argumentos, tā, man rodas tāds, zināms, pārdomas. Ekonomisti mm, uzņēmēji piekrīt, ka riski ir lieli un tas jāņem vērā, bet, bet tādas konkurences pasaulē notiek. Uh, ja nebūs risku, tad nebūs arī konkurence, tad nebūs arī tirgus ekonomikas. To es kā ekonomists vēl skaidrs. Lapēns. Lūdzu, tālāk, Lapēns kundze. Paldies, daudzas valsts jau nav iestājušās Eiropas Savienībā, bet jāsaka, tās varbūt pat virzās uz priekšu ātrāk nekā es. Esmu vienīgā savas grupas pārstāve šeit, un tāpēc man jāsaka visai absurdi tas, ka šādi daudznacionāli uzņēmumu pārstāvi šeit ierodas aizstāvot savas komerci komerciālās intereses šeit, mūsu parlamentā. Uh, un ir runa iestājas par brīvās tirniecības nolīgumiem. Šāda tīrā brīvas tirniecības nolīguma attiecībā uz informāciju tehnoloģijām ļaus, protams, palielināt e, brīvo tirniecību. Par to jūs visi esat sajūsmā nenoliedzami. Bet jāsaka, tā visa rezultātā informācija gan par visiem šiem pasākumiem mēs nesaņem, nesaņemam. Es nu galīgi neesmu pārliecināta, ka šāda veida transatlantiskie līgumi un nolīgumi ar Ķīnu vispār kaut kam ir darīgi. Uh, Nu, gribu vilkt paralēls ar kādu citu sektoru, nu, piemēram, kas saistīts ar vidas aizsardzību, kurā sarunas starp 28 valstīm risinās vēl ar 16 valstīm ārpus ES. Te domāju par saviem kolēģiem zaļajiem, bet viņu, jāsaka, pārliecība šeit vispār neparadā, neparādās. Nu, Nu, ja mēs eh, ļausim šādā veidā procesam risināt, uz, virzīties priekš, tad mūsu tirgus būs pārpludināts ar kaut kādiem šādiem vidē draudzīgiem produktiem un mūsu eko nozara vispār sagrūs. Tas notika ar Fran Francijas atjaunīgiem energoresursiem, parādījās Ķīnas ražotāji kas eh, guva labumu no jūsu šīs te augstsirdības. Viņi faktiski uh, visu šo globālo tirgus daļu mums atņēma, tāpat laikā savu tirgu paturēja slēgtu. Laimīgā kārtā šķiet, ka pamazām cilvēki attopas un, nu, pilnīgi bīstas no tā, ko jūs te šobrīd darat. Jūs arī nevarat vairs turpināt slēpt visas šavas, savas darbības aiz tukšiem vārdiem un puķainiem izteikumiem. Paldies tālāk, Barēlīkungs. Priekšādātāji, paldies. Kopumā man nešķiet, ka būtu kāda īpaša iebilduma pret šāda veida dokumentiem, bet jāsaka, man ir pāris jautājumi par atsevišķām preču kategorijām, kas tiktu iekļautas šajā uh, šajos nolīgumos šo 200 preču sarakstā, par attiecībās kuriem muitas nodevs tiktu samazināts. Nu, piemēram, preces, kas varētu būt divējādi izmantojuma - satelīta komunikācijas komponentes, IKT, navigācijas iekārtas, kompasi, telemetriskās ierīces vai preces, kas varētu ietekmēt mūsu veselību, elektromedicīniskās iekārtas, ķirurģiskās iekārtas un tā tālāk. Es domāju, ka kopumā vispārīgi samazinot, samazināt tarifus, protams, ir laba lieta, bet tas nenozīmē standartu samazināšanu minētajos sektoros. Uh, Turklāt tas nedrīkstētu negatīvi ietekmēt patērētāju. Konkurence, protams, ir ļoti laba padarīšana, bet zināmā mērā standarti taču mums ir jāturpina ievērot, un Eiropas Savienība ir tā, kas nedrīkst dot ieguldījumu tādai lejupslīdē. Paldies, tagad došu vārdu komisijas pārstāvjiem, kur Nelijas Kīts. Nu, mūsu ITN speciālists. Lūdzu. Liels paldies priekšādētāji! Biju sagatavojis virkni uzstāšanās punktu šai runai, izklāstot visus tos pozitīvos aspektus, kas, vajadz, kas, ne, kas ir šī līguma paplašanāšanai, bet šķiet, ka deputātu izdarīja daudz labāk par mani, tāpēc varu līdz ar to izteikties pavisam īsi. Gribu pieminēt tikai pāris lietas, kas varbūt netika pieminēts diskusijās līdz šim attiecībā uz priekšrocībām, ko šis nolīgums dos. Uh, eksports eh, šajā gadījumā ir krietni plašāks nekā imports attiecībā uz Eiropas Savienību. Lai gan es personīgi neuzskatu, ka tas ir tas svarīgākais elements šim nolīgumam. Bet es domāju, ka tas varbūt varētu atvieglot kādus satrauktus prātus, kas, manuprāt, ir daudz svarīgāk. Ir tas, ka ļoti svarīgu tādu svarīgu preču, produktu svarīgos sektoros, kas ietver šajā nolīgumā. Un te runāja par tādām lietām kā multikomponenšu vietkartes, kas nozarei ir ļoti svarīgs šobrīd pus, pusvadītāju ražošana, visi elementi. Uh, IT, ar IT saistītas medicīnas iekārtas, video spēles, dažāda veida svēršanas un citas sistēmas, kas ir ļoti niansētas tehnoloģiski. Tas viss ir ļoti ar plašu izaugsmas eh, potenciālu un pilnīgi noteikti eksporta tirgi šajās jomās tikai palielināsies. Turklāt svarīgi saprast, ka lielākā daļa no vienībām, kas iekļaut šai sarakstā, ir daļas un komponents, kas tiek izmantots citu preču ražošanā. Līdz ar to mm, no, mm, no samazinot tarifus importiem par šīm daļām, Eiropas Savienības rūpniecība varēs kļūt daudz konkurētspējīgāka. Un es domāju, ka šī ietekme, šīs efekts ir ļoti liels un svarīgs. Tas parādās, ja iz, iepazīstamies ar komisijas veikto novērtējumu attiecībā uz šo nolīgumu. Un jūs redzēsiet, ka tas ir ārkārtīgi svarīgs punkts kas novedīs pie krietni konkurētspējīgākas eh, rūpniecības un vairāk eksporta apjoma Pas, nu, Tostarp, protams, arī darba vietu radīšanas. Tātad, kā jau teicu, es mums ir bijis salīdzinoši lieli panākumi, ļaujot šeit eh, runāt tieši par tādiem delikātāk rakstura precēm un produktiem, nodrošināt lielāku pārējais periodu, pāri, tarifu samazināšanā šai ziņā, lai uzņēmiem laika pie, pielāgoties. Un eh, lielākie ieguvumi, ko no šī, ielūguma, no šī nolīguma gūsim, faktiski būs Ķīnas sakarā. Ķīna atcels tarifus ļoti daudziem importa produktiem no ES vairāk nekā otrādi. Kas nu, arī vēl svarīgi ir, ka pat tām valstīm, ar kurām mums jau šobrīd ir brīvās tirniecības nolīgums, vairs nebūs kaut kādi papildus certifikāti un izcelsmes certifikātu pieprasīšana, un arī te būs ietaupījumi. Tālāk gribu iedziļināties pāris svarīgos punktos, ko pieminēja deputāti. Viens no tiem bija par NTB, laimīgā kārtā var teikt, ka tarifas sarunas ir noslēgušās un mm, līdz ar to tagad ir daudz lielāka interese par šo elementu. Netarifu barjeras, mm, nu pat ierados no Ženēvas, tur bija tikšanās tieši par šo jautājumu. Pareizi jau tika teikts, ka svarīgi, lai arī citas valstis līdzdarbotos šai nolīgumā. Uh, Te mēs esam, nu, zināms, arī labas ziņas saņēmuši ar virkni tādu mazāku valstu, kas ir nolēmušas pievienoties nolīgumam - Moldova, Grūzija, Makao. Bet ir arī dažas lielākas, kas principā ir pieņēmušas lēmumu, tādas kā Meksika, piemēram, kas līdz šim bija viena no lielākajām valstīm, kas nebija šī nolīguma slēdzē pusē. Tāpat arī par Čīlu turpinās sarunas. Domāju, ka kopumā ziņas ir labas, darbu turpinām pie šīs lietas Un sākotnējā ITN grupa, kur bija tikai 28 dalībvalstis, nu jau ir kļuvusi par 82 valstu grupējumu. Domāju, ka tas ļoti labi. Par grafiku runājot. Grafiks tiešām laika termiņi ir ļoti īsi. Tāpat laikā šķiet, ka joprojām iekļaujamies grafikā. Uh, aprīļa padomē tika apstiprināts komisijas priekšlikums, kas nodots tagad Eiropas parlamentam apstiprināšanai. Ja parlaments tos apstiprināja, tad padomu pieņems padomas lēmumu un pēc tam komisija varēs pieņemt regulu, ar kuru tad tarifu samazinājumus tālāk īstenos. Termiņi ir ļoti saspringti salīdzinot ar parastajiem komisijas priekšlikuma apspriešanas gadījumiem, bet patiešām ceram, ka nebūs nekādas īpašas problēmas, un mums izdosies izpildīt termiņu, kas ir 1. jūlijas, un tāpēc, protams, aicinam jūs sadarboties, jo, ja visas iestādsies roku rokā, tad domāju, ka šo termiņu izpilde būs paveicama. Paldies vēlreiz par jūsu atbalstu šī mērķa sasniegšanā. Um, you didn't really reply to Jūs gan neatbildējāt uz jautājumu, ko uzdeva kolēģis Borelli attiecībā uz šīm divēju lietojamu precēm un problēmu, kas šai ziņā varētu rasties. Vai jūs vēlaties kaut ko par to teikt tomēr? Nu, es domāju, ka ir ārkārtīgi daudz preču, kas ir, nu, zināmā mērā divēju lietojumu, ko varētu izmantot arī militārām vajadzībām. Uh, Bet tās grupas, kas iekļautas šajā sarakstā, manuprāt, tomēr nu, būs, būtu iekļaujams tarifu samazināšanas grupējumā, tad drīzāk domājam par importu atļaujām un to, ka eksporti nenonāk nepareizajās valstīs. Tas ir cits jautājums, bet tarifu samazināšana šo jomu īpaši neietekmēs. Lielas paldies, tāds ir arī mans viedoklis, bet tāpat laikā IT sektoru vajadzētu ietvert arī divēja lietojuma preču tiesību aktos. Tas ir svarīgs elements, par to jau esam runājuši iepriekš. Šobrīd, es domāju, tagad jau pēc vasaras brīvdienām mums nāksies klajā, nu, mēs gaidīsim komisijas priekšlikumu šai ziņā. Paldies! Referents, acīm redzam, nevēlas vairs tālāk neko šeit komentēt. Laika grafiks ir saspringts. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 25. aprīlis. Balsojums komitejā notiks 24. maijā. Nu un tad varēsim par to balsot plenārsesijā, pirmajā plenārsesijā jūnijā, tā lai mēs varētu nodrošināt atbilstību minētajiem termiņiem, kas ir 1. jūlijas. Ļoti labi, liels paldies! Nu tad pārējiem pie 11. darba kārtības punkta. Jūs atminēsieties, ka to vakar pārcēlām uz šodienu. The... Un tas ir vienotas tehniskās prasības riteņu transporta līdzekļiem, aprīkojumam un detaļām, ko var uzstādīt un vai lietot rite, riteņu transporta līdzekļos. No nu, Ženēmas tātad nāk šī, šī vēstuma tā sacīt. Nu, sarežģīta it kā tehniska tēma pirmā brīdī varētu šist, bet uh, otrā, no nu, otrā vācu uzmetiena tātad TTIP ietvaros uh, Uh, šis jautājums paliek skaidrāks, tie ir runa par regulatīvo sadarbību tīri. Un, nu, un tādēļ Manuprāt, ehm, būtu vērts nedaudz tuvāk paskatīties, kas par lietu, lai eh, šeit iekļautos eh, principus eh, mēs varētu paturēt prātā arī turpmākajās diskusijās par to, kāda ir šo regulatīvā starpības modeli, un varētu izmantot arī citos divpusējos izniecības nolīgumos, kā šis moments varētu tā teikt, tikt izspēlēts citviet. 29 valstu grupa Ženēvā, kas organizē šī nolīguma īstenošanu. Nu, tagad jau ir pieaugusi līdz 58 dalībniekiem. Divkārt šis tiesība akts ir pārskatīts. Nu, tagad ir no rīta trešā pārskata kārta, kas, eh, kuras mēģinās stiprināt sadarbību. Nu, vienotu tipu apstiprināšana automobīļiem, tāds ir gal, mērķis, ja? Nu, panākt arī lielāku konsekvenci mm, lēmumu pieņemšanā. Nu, nu pamazām izkristalizējas eh, vairākuma eh, skaits no, no divām trešdaļām līdz eh, četrām piekdaļām tagad, tagad tā tad ir šis konsens, bet tiek ņemts vērā arī mazākuma intereses, bet tomēr šis modelis Šī regulatīvā sadarbība ir pakļauta augstiem starptautiskiem standartiem, bet arī domā tam, lai uh, palīdzētu ražotājiem izvairīties no liekām izmaksām, līdz ar to tas ir labs, uh, riktīgs modelis. Un jautājums, no kā divpusējos nolīgumus varētu pēc izsaukšanas moments atspoguļot, manuprāt, uh, sektorālās diskusijas ar ASV Eh, auto jomā no tā varētu iztikt, jo abas eh, puses, tā gan mēs, gan eh, amerikāņi, aktīvi piedalās ANO ekonomikas komisijas darbā, lai ANO normas šeit ievērot, un līdz ar to tas mums jau atrast virkni problēmu. Aicināju komisiju šeit īsi paskaidro, kāda ir uh, eh, miedarbība starp, starp šo ANO nolīgumu un, un eh, mūsu divpusējiem nolīgumiem, piemēram, ar ASV. Un uh, man te lūk ir informācija, ka struktūra vienības uh, vadītāja vietnieks ir ieradies uh, attiecīgi no komisijas, lai mūs par šo tām informētu. Lūdzu. Good morning. Labrīt. Esmu viens no ierēģiem jo arī vien dienas vadītā vietnieks nevarēja ierasties. Priekšādātāji godātie deputēti, paldies par darbu pie šīs rekomendācijas projektu. Mēs to vērtējam atzinīgi. Paldies arī, ka dodat man iespēju likt priekšā komisijas eh, viedokli par starptautisko regulējošo sadarbību. Pirmā grib, kārtām gribu uzsvērt, cik ļoti šāda mm, sadarbība ir svarīga. Eh, kopumā vispār ne tikai auto, automobīļu ražošanas sektoram tas vajadzīgs, lai uzlabotu drošību, veselību, vidas aizsardzību. Otrām kārtām ļaujiet man īsumā pastāstīt par galvenajiem ietveriem, kuros es īsteno sadarbību trešām valstīm, it īpaši pievērsīsies ANO fórumam par eh, automobīļu eh, tipveidu saskaņošanu kā vienu no tādiem variantiem. Visbeidzot teikšu pāris vārdus arī par trešo 1958. Eh, gada pārskatīšanas pasākumu un lēmumu projektu. Kāpēc starptautiskā regulēšā sadarbība ir svarīga konkurētspēja nozarei, autobūs nozarei Eiropā kopumā? Pastāv, paš, eh, pastāv atšķirības regulējumā un arī te, pārduplicēšanās testēšanā dažādos, um, aut, dažādās valstīs. Tā rezultātā rodas netarifu barjeras tirzniecībai. Tā rezultātā līdzekļi tiek neefektīvi ieguldīti dažādu veidu certifikācijas procedūras, kas tāpat laikā nenodrošina nedrošības, nevidas aizsardzības prasības, bet tikai palīdz aizsargāt vietējo tirgu. Šos līdzekļus daudz labāk varētu izmantot pētniecībā un kvalitatīvu darba vietu radīšanā. Uh, Vienošanās par kopēju regulējumu starp lielākajiem tirgiem pasaulē nodrošinātu pie mazākām atbilstības eh, izmaksām samazinātu tehniskās eh, tirdzniecības barjeras, un tāpēc starptautiskā regulējušā sadarbība ir ārkārtīgi nozīmīga. Tas neatiec tikai un vienīgi uz autobūvas sektoru. Kā tika teikts eh, rekomendācijas projektā, ES autobūvas sektors ir viens no ES tautsēmniecības pilāriem IKP ieguldījumā kvalitatīvu darba vietu ziņā un pētniecībā un attīstībā. Tas ir arī lielākais pē investors pētniecībā un novatorismā autobūvas nozara, tāpat laikā arī globāli ir ļoti svarīga. Tur ir svarīga globālo vērtību ķēde, tā ar vien eh, palielinās un kļūst eh, kvalitatīvāka. ES ir tāds nobriedz tirgus un arī ārvalstīs. Uh, līdz ar ārvalsts līdz ar to iegūst lielāku nozīmi šai ziņā. 80% no šī sektora izaugsmas notiks ārpus ES, tāds ir prognozes. Tas notiks augošajās tautsēmniecībās. Eiropas autobūvas sektoram ir ļoti spēcīga pozīcija starptautiskajā tirgu. ES ir neto eksportētājs e, ar, gan uz automašīnām, gan komponentēm tirzniecības bilants vienmēr bijusi pozitīva. Nu, piemēram, pārpalikums eh, transporta līdzekļos 2014. gadā bija 95 miljārdi eiro, jeb 120 miljārdi eiro, ja ņemam vērā arī automašīnu sastāvdaļas un rezervas daļas. Pašajā situācijā tāpat laikā nevar tikt uzskatīt par pašsaprotamu. Startautiskā konkurence pieaug strauji un atvērta globāla tirgus nodrošināšana joprojām ir izaicinājums Daudzas eh, valstis cenšas investēt autobūvē un līdz ar to eh, mēģināt aizsargāt savus tirgus, izveidojot netarifu barjeras. Kā jau tika teikts, mēs uzskatām, ka globāla regulējoša sadarbība ir tas efektīvākais veids, kā vērsties pret šīm barjerām. Turklāt tas nāktu par labu arī ceļu satiksmes drošībai un videi dodot ambiciozāku regulējošu ietvaru, izveidojot kopējas regulējošas procedūras, ļaut atvērt uh, tirgu arī tajās valstīs, kas šobrīd atpaliek no, no šī procesa. Labs piemērs regulēšanas uh, sadarbībai veselības un uh, darba drošības vārdā ir, piemēram, attiecībā uz emisiju mērīšanu, pasaules emisiju harmonizēšanas uh, instruments šo instrumentu izdevās apstiprināt, tāpēc, ka iesēja, ies, iesaistījās procesā eksperts, savāca datus visā pasaulē, un šī jaunā procedūra krietni labāk atspoguļos reālas uz ceļu pastāvošas emisijas un nu, padarīs iespējami to mērīšanu, gal galā tas ļaus mums iet uz mērķi, kas saistīts ar emisiju samazināšanu starptautiskā regulējošā sadarbība, tā ir viena lieta, un tagad ļaujiet man pievērsties ANO fórumam, kā jau teicu sākotnē. Sākotnē daudzpusējā sadarbība regulējošai eh, sadarbībai autobūvē ir tas galvenais fórums. Dubult VP 29 sauc šis fórums. Es ir vadošajā lomā šai ziņā strādā pie, strādājot pie diviem nolīgumiem, kā par tādu 1958. gadu nolīgums ko līgumslēdzējas puses piemēro tajā brīdī, kad tiek noteikti savstarpēja atzīšana attiecībā uz automašīnām un e, komponentēm. Galvenie mūsu partneri šai formā ir Japāna, Krievija, Dienvidu Koreja un Austrālija. Piemēram, 2016. gada vidū Japāna piemēro 66 regul regulējumu šai ziņā. Uh, Tālāk ir 98. gada noli, no, nolīgums, kas rada plašāku fórumu starp Krieviju un Ķīnu. Tur runa par tehnisku regulējumu, bet tomēr tikai 16, tehniski, 16 tehniski regulējumi šeit ir pieņemti un netiek paredzēta savstarpēja atzīšana. Vēlmi pieņemti vienprātīgi, nevis ar divu trešdaļu vairākumu vēlāk pievērsīšos vēlreiz 58. gada līgumam un tā reformai, bet tāpat laikā atgādināšu, ka mēs joprojām centamies uzlabot darbu pie šī nolīguma, daram to kopā ar ASV un Japānu. Kā priekšādātājs pareizi norādīja, sadarbība ir ārkārtīgi svarīga arī ar ASV. Dokuments ar rekomendācijām par darbu pie šī līguma tiks pieņemts šī gada jūnijā. ANO EC ir modelis regulējumu sadarbībai, tāpēc mēs vēlamies līdzīgu pieeju veicināt arī divpusējas attiecībās. Tas notiek, piemēram, struktūra industriāla dialoga veidā, piemēram, Japānu, Ķīnu, Krieviju. Brīvās tirniecības nolīguma kontekstā tajos nolgumos, kas noslēgti nesen, ir iekļauts papildinājums, pielikums ar mm, transporta līdzekļu tehniskajiem parametriem. Līdzīga veida sarakstus vajadzētu veidot arī runājot par TTIP un cita veida nolīgumiem. Un noslēgumā pārskatīšana regulējušais ietvers, kas, zināms, izriet no 1958. gada līguma. Un šai ANO fórumā tas nepieciešama šī sadarbība tiek izmantota, lai veicinātu vis, vispasaules harmonizēšanu. Tas ir ļoti svarīgs instruments. Vēlamies panākt to, lai regulas automātiski, regulējums tiek automātiski pieņemts un atzīts konkrētos tirgos nodrošinot prasī, atbilstīgu prasību ievērošanu. Mēs strādājam pie tā sauktā starp, starptautiskā visu transporta līdzekļa uh, tipa apstiprināšanu. Eiropas Savienībā esam gājuši vēl tālāk. Tā sauktās vispārējās drošības regulas ietvaros, kas tika pieņemta 2009. gadā, mēs tiešā veidā piemērojam kā obligāts ES tiesību aktus vairākus ANO tiesību normas šīs normas attiec ne tikai uz līgumslēdzēju pusēm, bet tās tiek plaši piemērots arī valsts, kas nav parakstījušas šos līgumus, piemēram, Ķīnu un Indiju. Un tas, ka šos standartus ievēro valsts, kas nav parakstījušas eh, attiecīgos tiesību aktus, protams, palielina viņu tir tirzniecības iespējas. Uh, Arī 58. gada līgums ir ļoti efektīvs instruments regulējošās sadarbības uzlabošanai. Pēdējo gadu laikā ir kļuvis skaidrs, ka to nepieciešams pārveidot, reformēt. Reformu virza divi dzīnoļi. Pirmām kārtām palielināt pievilcīgumu šim nolīgumam, tīpaši trešām valstīm, kurās auga autobūvas tirgi. Un, un tad arī, protams, eh, priekšādātās par to runāja. Un otrs virzītājs spēks ir nepieciešami piedāvāt ietvaru, kas ļauj statīties sejā nākotnes izaicinājumiem, e, ņemot vērā, cik strauji mainās autobūvas nozara pasaulē. Komisija un dalībvalsts ir ieguldījuši daudz resursu, lai šīs reformas veiktu un esam apmierināti ar tās rezultātu. Rēķinamies ar Eiropas parlamenta atbalstu, lai Eiropas Savienība varētu paust pozitīvu nostāju par pārskatīto nolīgumu e, WPT 29 tikšanās laikā un šis nolīgums līdz ar to varētu kalpot kā paraugs starptautiskai regulējušai sadarbībai. Paldies! Daniela lūdzu. Ja, Geschätzte Kollegen, um... Cienījamie kolēģi, nu šeit šī atcerumā ir gan skaidri un izcelts tas, ka mums, kā Eiropas Savienībai, ir ļoti laba regulatīvā sadarbība, gadiem ilgi tā ir aprobēta, iedibinājusies, un uh, Uzskatu, ka šeit arī tāds uzlabojums eh, vērojams. Pat kā tad šos standartus izstrādāt, kā tos saskaņot. Un priecājos, ka Eiropas Savienība tagad dara visu iespējamo, lai pēc iespējas ātrāk tas arī tad notiktos. Un atbalstu Langas kungs sacīto, te nav runa tikai par tētību sarunām, bet daudziem citiem nolīgumiem tirsniecības jomā. Ja mēs domājam, piemēram, par Japānu, Dienvidkoreju mm, vai nu, dažām Eiropas Savienības valstīm, Tad, ja viens pret vienu šajās sarunās atspoguļojas tas, kas uh, vanagosies panākumiem šeit šajā Ženēvas dokumentā, tad uh, daudzās jomās uh, mums izdosies panākt standārtu salīdzināšanu, un tas būs ļoti labi. Bet domājot par šo procedūru pagātnē, šajā, šajā komitejā allaž mēs esam gatavojuši kaut kādus priekšlikumus, ja, un, un tad ir bijis balsojums arī. Uh, Esam intensīvi vēl ir skatījušies, kas tur notiek, vai tas atbilst mūsu regulatīviem satvaram un tā tālāk. Tieši caur šādu prizmu esam, esam vērtījuši šos priekšlikumus šajā komitejā, un tad parlaments par to ir eh, balsojis, apstiprinājis. Un, ja, ja ne, tad ne, tad iespēja arī to noraidīt. Nu, un eh, šī procedūra ir teicams piemērs tam, kā tad šī regulatīvā starpība var darboties. Proti, ka sākumā sanāk kopā eksperti, izštuko, kā tam istabi tur jāizskatās un tā. Ņemot vērā, protams, dalību valstu tiesības, eh, kas eh, ir spēkā. Nu, un tad, tad beigās eh, tiek izstrādāta priekšlikuma, kas būtu pieņemama vairumam. Bet uh, viņi saka tikai priekšlikumus, lēmumus nepieņem, lēmumus pieņem beigās mēs šeit parlamentā kopā ar uh, līdzlēmēju, ar Eiropas padomu, Eiropas Savienības padomu, respektīvi. Un uh, tādēļ Mūsu frakcijas vārdā vēlos arī atbalstīt šo priekšlikumu, katru ierosinās referents. Vēlreiz vēlos uh, uzsvērt, ka tas ir teicams uh, piemērs, kā mēs varam uzlabot mūsu iedzīvotājiem dzīvi, ka regulējā sadarbība nav nekas slikts, nekas eh, bīstams, bet gluži otrādi, ka tas uzlabo mūsu konkurenci pasaules uh, tirgu. Un uh, tas ir labs uh, demokrātiskās kontrols instruments. Paldies, neviens cits laikam nav bēdējies vairāk. kas pārīkums pieminēja šā, tātad, ka mums ir tētiep rezolūcija, ka tas ir labs piemērs, ka tātad 29 valstu darba grupā tas var strādāt, ar demokrātiskas kontrolas, tātad, paņem, ka šī regulatīvā kontrola ir demokrātiskās kontrolas instruments, tā teikt. Lūk, mūsu sarunu partneriem ārpus uh, Eiropas Savienības varbūt ir cits priekšstats par regulatīvo sadarbību kontroli, un šos, šis piemērs viņiem būtu lūk, jāliek priekšā, ko, ko labs, laba regulatīvā kontrola, ko varētu izmantot arī citos sadarbības, eh, tā teikt, modeļos. Labi, paldies! Eh. Termiņš grozījuma iesniegšanai ir 22. datums. Un tad mājā cerams, ka notiks arī balsojums pār šo dosē. Nu tā. Līdz ar to nonākam līdz uh, eh, 20. darba kārtības punktam. Nu, aizraujoša tēma mums šeit sagaida. Un pētījums, kas vēl līdz galam, laikam, atcīm redzot, nav noslēdzies tomēr, bet uh, eh, tā tad runa par finanšu pakalpojumu tātad uh, ietekmi Eiropas saimnības tirsniecības uh, nolīgumos. Nu, jo sevišķi Panamas uh, noplūdinātie dokumenti šeit šīs tēmas ietvaros spēlē tādu lielu lomu, jo no aktuālā brīdī viņi tā teikt noplūda tieši mm, laikā šim pētījumam. Kronikens universitātē tiek veikts šis pētījums. Un pētnieki, nu, protams, tad ieradušies, lai mūs iepazīstinātu ar profesoriskiem šī pētījuma rezultātiem. Viņam arī došu vārdu, bet ņemiet vērā, ka šis ir tikai pētījuma pirmais projekts, ja tas nav vēl gala iznākums. Lūdzu. Herzlichen Dank. Thank you very much, Mr. Chair. Paldies, prieksēdētāja kungs, godātie komitejas deputāti. Paldies par šo mums doto iespēju jūs iepazīstināt ar pētījumu pirms tā publicēšanas. Kā jūs teicāt, tā ir Frening, Freningens universitāte, kas ir sagatavojuši, bet mēs sadarbojāmies arī ar Eiropas uh, likumu institūtu, tātad mūsu pētnieku komanda bija lielāka. Mēs eh, šeit tagad esam četri. Uh, Man blakus sēž Olga Seļņšenko, tad no Grēningenes eh, ir Davo Jančič, un atkal no Grēningenes, un es esmu no Pētniecības institūta. Kā jau jūs teicāt, priekšsādātāja kungs, tas eh, ir pētījums, kuram vēl ir nepieciešams uzlikt punktus uz I Bet, eh, protams, šis pētījums patreizējā nodokļu izvairīšanās eh, gaisotnē ir ārkārtīgi aktuāls. Tas attiecās arī uz caurskatāmību tētipu noslēgšanā, bet eh, es pats nāku no Nīderlandes, tāpēc vēlējos pieminēt arī mūsu valstī notikušo referendumu par Ukrainu. Un, protams, BTN šķērsvietra AN ir ļoti aktuāls jautājums mūsdienu kontekstā, Jā, pirmais, pirmā slīdīte. Lūdzu nākamo. Pat es nevaru nomainīt, tāpēc man ir jālūdz palīdzību. Jā, paldies. Tā tad eh, jau sāk runāt par šā dokumenta saturu, un tas ir sekojošs. Eiropas Savienība vēlas, lai gan ārlietu, gan arī tirzniecības nolīgumi abi divi pieprasītu gan likumu ievērošanu, gan arī cīņu pret eh, nabadzību. Tas ir ierakstīts gan Lisabonas līgumā, gan arī 15. gadā pieņemtajā tirzniecība visiem stratēģijā. Uh, Tam ir jāparādās arī visās Eiropas Savienības eh, likumdošanas, eh, likumdošanas aktos. Šā pētījuma nolūks bija paraudzīties, vai eksistē kāda saikne starp finanšu pakalpojumu liberalizāciju un, un eh, naudas atmazgāšanu. Lai atbildētu uz šo jautājumu, uh, Mūsu pētnieku komanda izanalizēja piecus BTN, piecu BTN tekstus un likumdošanu, kas ir saistīta ar finanšu pakalpojumu īstenošanu un naudas atmazgāšanas eh, cīņu. Tātad eh, tā ir pētījuma salīdzinošā puse, juridiskā puse, ja vēlaties, un pēc tam mēs sagatavojām pētījumu analītisko pusi, kā tas empīriski tiek īstenots dzīvē. Un gala beigās mēs sagatavojām ieteikums, kā uzlabot situāciju. Kā jau es teicu, juridiskā sadaļa satur no satur dažādu valstu uh, precizējums. Tātad, kā jau es teicu, 5 BTN, viens no tiem attiecās uz Kolumbiju un Peru, tātad izskatījām sešas valstis. Bieži vien BTN teksts ir ārkārtīgi vājš. Tajā iet runa tādos vispārējos vilcienos par cīņu pret naudas apmazgāšanu, un tas šķiet nemudina mūsu tirzniecības partnerus jau ko diži darīt. Uh, Kaut arī ir valsts, kurās ir ļoti labs juridiskais ietvars, tā tad tīri uz papīra likumdošanas ziņā situācija ir sakārtota un tomēr. Ko mēs eh, noskaidrojām? Kaut arī juridiskā ziņā varbūt valstī viss ir kārtībā, tad eh, Mēs uzskatām, ka nodokļu iekasēšanas caurskatāmības klauzula patreizējos BTN nav pietiekama atrunāta, un patreizējos BTN to pieņemšanā Eiropas parlaments tiek lielā mērā izkla, izkau, izslēgts, un es domāju, ka Eiropas parlamentam būtu jāpiedalās arī šo BTN īstenošanas uzraudzībā vai vismaz kontrolē. Vēl bez tam par visām šīm valstīm informācija ir brīdī kad BTN sarunas norit, jau ir informācija par to, ka visās šajās valstīs e, likuma vāra un varbūt arī e, publiskā sabiedrības dzīve nav pietiekami atrunāta, bet tas no manas puses viss, un tagad dodu vārdu manai kolēģai Olgai. Paldies! Es vēlētos e, īsumā pieskarties mūsu empīriskās analīzes secinājumiem. Uh, Tātad BTNAN par nelikumīgi iegūt līdzekļu legalizēšanu, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Pētījumā galvenais jautājums, ko uzdevām paši sev, bija sekojošs. Vai tirzniecības liberalizācijas starp Eiropas Savienību un trešajām valstīm, īpaši finanšu pakalpojumu lomā, vai tā palielina naudas atmazgāšanas risku vai nē? Un eh, varbūt eh, būtisks secinājums, ko, ar ko vēlētos sākt savu prezentāciju, ir sekojošs. Naudas plūsmas, eh, naudas plūsma no jaunatīstības valstīm ir būtiska un tā pieaug. Kaut arī mums nav precīzas statistikas par šo naudas plūsmu, un mums nav arī tādu plus-mínus precīzu aplēšu par to, mēs zinām, ka problēma ir samilzusi. Uh, un vēlētos jums piedāvāt vairākas statistikas atradnes, ko esam apkopojuši un izmantojuši. Tātad šī ir tabula. Tabulā skaidri redzams, ka e, pasaules globālās integritātes organizācija, kas ir galvenā statistikas datu apkopot, apkopotāja par naudas plūsmu, tad eh, Dienvidāfrika un Meksika ir lielākie eh, ne, nelegālās naudas plūsmas eh, veicēji. Kreisajā pusē jūs redzat, ka Meksika ir trešajā pusē pēc Ķīnas un Krievijas, trešajā vietā pēc Ķīnas un Krievijas, un uh, Musturs pēdējos piecos gados skaidri parāda, ka nelikumīga naudas līdzekļu plūsma no šīm valstīm tikai un vienīgi pieaug. Līdzīga problēma ir arī Dienvidāfrikā, tā ir septītajā saraksta vietā, un arī citās valstīs, kurās, kuras izanalizējām. Tāpēc Balstoties uz šiem datiem, ir tikai un vienīgi loģiski apgalvot, ka, piemēram, Meksika, Dienvidāfrika, Kolumbija, Peru un arī tā saucamās pārējais periodu valstis, šīs valstis ir būtisks naudas atmazgāšanas potenciālais saimnieks un kā šis draudz savukārt ietekmē eh, Eiropas Savienības brīvās tirdzniecības nolīgums un vai šie brīvās tirdzniecības nolīgumi un liberalizācija naudas atmazgāšanas risku palielina. Atgriezīsimies atpakaļ vienu slīdīti. kur ir par empīrisko analīzi. Šobrīd eh, nav statistiski, statistiski ticamu pierādījumu, kā cēloņi un sekas ir lineāri. Tā tad, ka BTN, kas ir noslēgts starp Eiropas Savienību un šīm valstīm, veicina naudas atmazgāšanu. Bet e, saikne starp ESBTN ar šīm manas pieminētajām valstīm palielina naudas atmazgāšanas risku. Un šeit būtu jāņem vērā trīs kritēriji. Mēs uzskatām, ka eksistē saikne starp uh, tirzniecības uh, liberalizāciju kas ir atrunāts šajos BTN, un tas, ka nelikumīga naudas plūsma no jaunatīstības valstīm jau šobrīd ir pietiekama apjomīga un tā nepārtraukti pieaug. Tas, protams, ir ļoti svarīgs aspekts, uz kura mēs balstījām savus secinājumus. Tā tad Eiropas Savienība naudas atmazgātājiem joprojām ir ļoti interesants galamērķis. Citiem vārdiem sakot, mēs neapgalvojam, ka tirgus liberalizācija veicina naudas at atmazgāšanu, nē, bet mēs esam pārliecināti, ka e, tirgus liberalizācija palielina naudas atmazgāšanas risku, ņemot vērā to, ka e, šobrīd risks jau eksistē naudas atmazgāšanai jaunatīstības valstīs. Un, protams, eh, rietumu finanšu institūcijas jaunatīstības valstu naudas atmazgātājiem vienmēr būs ļoti interesants gala, gala eh, mērķis. Piemēram, Beļģija, Vācija, apvienotā karaliste un Nīderlande ir ļoti populāri Meksikas investoru galamērķi, un šī tendence pēdējos desmit gados ir stabila. Ļoti svarīgi uzsvērt, un tas mūs arī pārsteidz šā pētījuma veikšanas gaitā, ka nelikumīga naudas plūsma tās iemesli ir ne tikai meklējami finanšu sistēmā. Tātad nauda tiek ne tikai atmazgāta, izmantojot starptautiskās finanšu sistēmas bet eh, uz tirzniecību balstīta naudas atmazgāšana, nepareizi nosakot eh, cenu precēm un pakalpojumiem. Tas ir ļoti būtisks naudas atmazgāšanas veids, ja ne pats būtiskākais. Tātad naudas atmazgāšana notiek divos veidos. Viens ir izmaz, iz, izmantojot finanšu sistēmu, un otra ir tā sauda, kur tiek izmantota tirzniecība. Vēl ļoti svarīgi ir pieminēt, ka nelegāla naudas plūsma E, var būt gan ienākoša, gan iznākoša, gan izajoša, un tā ir negatīva ietekma uz jaunatīstības valstīm, īpaši uz attīstības potenciālu. Tas ir pat traģiski, traģikomiski, ka nelegālās naudas plūsma no jaunatīstības valstīm daudzkārt pārsniedz uh, rietumu pasaules jaunatīstības valstīm doto finansiālo palīdzību. 13. gadā, 13. gada rezultāti rāda, ka katram jaunatīstības valstīm iedotajam dolāram jaunatīstības valstis zaudēja desmit. Tātad no jaunatīstības valstīm izplūda desmitreiz lielāka summa nelegālā naudas plūsmā kā ieplūda legāli. Vēl ir svarīgi uzsvērt, ka, protams, mums ir nepieciešami vēl papildus eh, statistikas dati un būtu jāmēģina noskaidrot, kāda tad ir nelegālās naudas plūsmas iemesli. Bet eh, mūsu varbūt galvenais atklājums ir tāds, ka eksistē milzīga atšķirība starp starp eh, vārdu un darbību. Tātad likumi ir sarakstīti un pieņemti, bet netiek īstenoti. Un nākamais gan struktūrāls, gan funkcionāls eh, nesakārtotības nāk par sliktu jaunatīstības valstīm. Varētu padomāt, ka jaunatīstības valstis ir problēmas cēlonis. Dēļ varbūt jā, jaunatīstības valstīm varbūt nav iedibinājušies un iedibinājušās iespējas cīnīties pret naudas atmazgāšanu, un tomēr arī rietumu pasaulē, īpaši Eiropas Savienībai, ir jāuzņemas sava atbildības daļa. Kāpēc? Piemērs. HSBC, kuras um, sēdeklis ir apvienotajā karalistē, šī banka, Eiropas banka, uh, ir vairākas reizes eh, iesaistīta naudas atmazgāšanas skandālos. Divi ir pierādīti gadījumi - tā tāda narkotiku karteļa, viens no Meksikas un otrs no Kolumbijas bija iesaistīts šajos skandālos, un tā ir Eiropas Banka, bet tagad dod vārdu manam kolēģim. Tā tad eh, atkal tā ir tabula, un labajā tabulā jūs redziet eh, skaitļus no um, tiesu gadījumiem, un tie ir publiski pieejami dati, tie ir Amerikas Savienoto Valstu statistikas biroja dati, kas katru gadu tiek atjaunoti. Kaut vai Peru. Kā jūs redzējat, neviens tiesas lēmums nav bijis, nav pieejami tiesas lēmumi par, un droši vien tādu arī nav, par naudas atmazgāšanas lietām. Un, eh, kad eh, notika sarunas par BTM, tātad eh, dati pieejami ir tādu, kādu mēs jūs rādījām, pie, rādām, piemēram, tādas valstis kā Koreja. Tomēr lietas līdz tiesai nonāk, bet es domāju, ka to noteikti vajadzētu ņemt vērā, slēdzot līgumus. Kā jūs atbalstīsiet šīs valstis? Mūsu ieteikumi. Mūsu ieteikumi Ja jūs vēlaties eh, Eiropas ilgtspējīgas attīstības mērķus reāli īstenot dzīvē un iekļaut tos BTN-os, tad noteikti ir jāmēģina uzspiest uz tādām svirām kā Eiropas Savienības noslēgtie BTN, tiem ir jābūt caurskatāmākiem kā arī izveidot sistēmu, ar kuru varētu novērtēt tirzniecības ietekmi uz valstu ekonomiku. Un es vēlētos parunāt par tādām naudas plūsmām, kur uh, ietekmes seku novērtējumi nav gatavi pirms tiek noslēgti šie līgumi. Piemēram, TTIP ietekmes seku novērtējums būs gatavs septembrī, bet šiem ietekmes seku novērtējumiem vajadzētu būt jau pirms notiek sarunas par šiem BTN-iem. Protams, ir nepieciešama ciešāka starptautiska sadarbība Un e, mēs ieteiktu tādu plašāku skatījumu uz tirzniecības politiku, savelkot kopā tirzniecības politiku ar vispārējiem Eiropas Savienības ārpolitikas mērķiem, piemēram, tiesiskuma uzlabošana un pieprasīšana, arī Eiropas parlamenta lomas palielināšana un arī demokrātiskās leģimitātes iestiprināšana. Tā tad eh, arī iedzīvotāji varbūt izglītošana par to, ko, kā vajadzētu sabiedrībā izskatīties, un, eh, protams, Eiropas Savienības dalība ārējās tirzniecības uzraudzīšanā. Mana kolēģi jau pieminēja, ļoti svarīgs eh, moments ir uh, cīnīties pret neadekvātām cenām, kas ir noteikti starptautiskajos tirgos. Eiropas Savienībai vajadzētu palīdzēt tehniskā apmācībā, lai apmācītu mūsu partnerus sadarbības valstīs, lai likuma īstenošana dzīvē tiešām darbotos. Un visbeidzot, mēs eh, vēlētos, lai parlamenta attiecīgo valstu delegācijas arī daudz vairāk runātu par cīņu pret naudas atmazgāšanu. Tās ir mūsu rekomendācijas. Mūsu projektā strādājošie zinātnieki tiešām cer, ka likums paliks ne tikai uz papīra, bet arī tiks īstenots. Uh, Tas attiecās uz visiem Eiropas Savienības noslēgtajiem brīvās tirdzniecības līgumiem. Mēs ceram, ka likums paliks ne tikai uz papīra, bet arī darbosies. Thanks a lot. Un, kolēģis, paldies par um, tiešām interesantu pētījumu, ka iepazīstināja mūs ar to skaitļi, statistika bija ārkārtīgi interesanta. Nu, skaitļi reizēm runā skaļāk par vārdiem. Īstenošana. Nu, no, Jā, nu, tiešām līgumos reizēm varbūt vairāk jāpiestrādā pie tā, ko tad atsevišķi elementi nozīmē, kā tad tos jau īstenot un tā. Vai kāds vēlētos izteikties? Jūs un tad Buhnērkungs un vēl kas te pieteicās. Lūdzu, paldies. Esmu referente naudas apmazgāšanas direktīvai pēdējos gados esam pie tā strādājuši un eh, ar interesi ieklausījos šajā prezentācijā. Man priekšstādā eh, lūk kāds jautājums. Vai eh, komisija kaut kā reaģējas uz šo pētījumu vai šodien vai, vai kādā citā brīdī komisija varētu, varbūt varētu arī pagodināt mums ar savu klātbūtni šajā jautājumā? Jo, vēl es labprāt uzdot, uzdot kāds jautājums komisijai. Nu, nu skaidra lieta, ka komisija ir šeit un gatava atbildēt, bet uh, Nu, parasti mēs izvēršam diskusiju deputātu starpā, nu, un tad pēc tam komisija vai kaut ko piebilst. Nē, nu, skaidrs, skaidrs, jā, bet es vienkārši interesējos, vai man ir iespēja uzdot jautājumus komisijai, jo ir tad ļoti labi. Jo, lūk, kāda lieta. Ejot caur šim pētījumam, mēs redzam, nu, ka, piemēram, tā ir sacīts, ka brīvotiesniecības nolīguma standārtu īst, reģionālā īstenošana Kolumbijā un Peru, nu, nav aktuāls informācijas kopš 8. gada par šo jautājumu. Un, ja mēs to zinām, Un mums ir šis BTN attiecīgajām valstīm, tad mēs zinām, ka nu, viņi nu, nepild savas saistības. Un tad ik pa pāris gadiem tiek izteikts jaunas rekomendācijas, un tieši tādēļ tagad jau ceturto reizi tiek pārskatīta naudas atmaskāšanas novēršanas direktīva Eiropas Savienībā. Bet ja mēs zinām, ka tur jau ir kaut kāda trūkuma, ja, tad eh, nu, tas ir vispārīgs darbs jautājums, nu ko tad mēs darām? Kas tad notiek ar šiem brīvās cilvēcības nolīgumiem šo sarunu gaitā? Ko komisija dara, lai mm, tātad. Uh, eh, nodrošināt to, ka šīs valsts seko naudas atmazgāšanas novēršanas normām. Nu, Panamas dokumentu noplūdušiem pagaidām vēl uh, diskusijas par šiem jautājumiem turpinās. Mēs esam pieņemši lēmumu par to, ka veiksim savu izmeklēšanu šo Panama līgas gadījumā. Nu, un uh, tieši šo dokumentu gaismā būtu varbūt uh, vietā vēlreiz pārskatīt brīvos tirdzniecības nolīgumus un attiecīgos šo nolīgumu aspektus. Nesen vai jūs ziniet vai nē, bet uh, mūs te bija apmeklējis kāds uh, augsts viesis šodien. Uh, viņš ir uh, apvienoto nāciju attiecīgās komitejas uh, vadītājs, kas cīnās pret nelegālas naudas plūsmām no Āfrikas, un uh, tas ir tik pieminēts šajā pētījumā. Nu, sāpīga situācija. Nu, sāpīgi redzēt tiešām, ka nav mums tādas saskaņotas politikas attiecībā uz uh, tātad, uh, attīstības valstīm, uz, uz uh, attīstības palīdzību. Un tagad pētījuma autoriem vēlos sacīt lūko. Iepazinos ar jūsu sagatavotajām rekomendācijām, bet kā jūs eh, rauzētos uz eh, iespējām, Eiropas parlamenta un komisijas iespējām eh, nu, tā skaidrāku valodu runāt par uh, naudas atmazgāšanas jautājumiem, brīvās tirdzniecības nolīgumiem, kā tad precizēt šīs normas attiecības nolīgumus. Paldies, Buhnerkungs! Paldies, man tāds īsts jautājums. Rekomendācijas esam saņēmuši te un turpinās sārunas eh, par BTN ar daudzām valstīm. Nu, piemēram, ar Meksiku. Nu, un vai sarunās ar Meksiku šīs rekomendācijas tiks ņemtas eh, vērā? Nu, konkrēti par Meksiku runājot un citur līdzīgi. Nu, Meksikā valstī, tātad uz vietām, ir eh, diezgan labs likums, labi tiesība akti. Uh, kuram vajadzētu atrisināt naudas atmaskāšanas problēmas, ja šis likums tiktu ievērots, bet nu, tas netiek ievērots šis likums. Un BTN ietvaros, eh, tāpēc starptautiskos nolīgumos eh, šim jautājumam tiek pievērst uzmanību. Un eh, tādā, tādā gadījumā mums būtu mūsu rīcībā tāds līdzeklis, ar kur palīdzību gan mūsu, gan šo valstu vārdā šī, šo problēmu varētu novērst. Piemēram, konkrēti Pēc eh, manā domā mums ir ne tikai iespēja, bet arī eh, pienākums eh, konkrēti tuvākajā laikā, tuvākajos mēnešos sarunu gaitā, varbūt lūk, iekļaut šos aspektus. Paldies, tas bija arī mans jautājums komisijai patiesībā. Jā, saprotu, ka tas tiešām attiecas komisijai. Tagad tālāk korupcijas novēršanas jautājumi alaži ir jāizmanto šajos nolīgumos. Mums ir tirsniecības stratēģija, kurā nu, tas ir uh, konkrēti norādīts. Mēs iesimies ar vēstuli pie komisijas, uh, lai uh, nodrošinātu to, ka šie korupcijas aspektiem jāfigurē ne tikai tirsniecības stratēģijā, bet tam jāmaterializējas arī konkrētās sarunās. Ima lūdzu. Paldies. Tā. Nu, man bija līdzīgs jautājums patiesībā kā Buhnerkungam. Arī vēlos vērsties pie komisijas ar līdzīgu jautājumu, jo nu, tagad modernizējot tirsniecības nolīgumus, un, piemēram, šeit ar Meksiku, tā šķiet, ka ir trešā valsts, kur notiek šīs sarunas tagad, un, un nu, nelegālās naudas plūsmas no Meksikas ir satraucošas, apjomi ir milzīgi. Nu, ko tad uh, grasāties darīt, lai nepieliktu punktu beigot? beidzot. Un eh, paldies eh, pētījuma autoriem. Ražani labi pastrādāts. Pētījums gan nav veicies, bet eh, nedzirdēju ko, neko par Krievijas jautājumu. Zinu, ka no turienes arī lielas naudas plūsmas iet dažādos virzienos. Un vai iespēja kaut kādu sadarbību veikt, uzlabot ar Krieviju, piemēram? Paldies! Uh, for... Arī es vēlos pateikties par uh, šo ārkārtīgi interesanto pētījumu. Un uh, man te divi jautājumi pētījuma autoriem. Pirmkārt, nu, jūs te runājat par atsevišķām valstīm, tādām, um, teiksim, krīzes valstīm, bet šī problēma skar daudz plašāku valstu loku, protams. Kāda būs turpmākā procedūra? piemēram, domājot par centrālās um, Austrumāzijas valstīm, nu, tur šī problēma ir krietni samilzusi. Vai um, mm, jūs varēsiet, mm, tā teikt, padziļināt savu pētījumu? Jautājums ir komplekss, un mēs varētu tajā iekļaut arī šīs citas valsts, ja, un kā, kad mēs uh, varētu sagaidīt uh, ka jūsu ieteikumi tiks ņemt vērā, tie tiks nākamgad, ja, kad mēs turpināsim strādāt pie tiesniecības nolīgumiem un tā tā, ka citām lietām šīm valstīm, ja jūs ieteikumi tiks ņemt vērā, nu, to varētu attiecināt arī uz Āfrikas, Āzijas valstīm, nu, mums pašiem arī zem. Un, lūk, tagad, te es nu nonāku pie savu otrā jautājuma, tātad ir runa par naudas atmazgāšanu no vienas puses, bet te ir arī, nu, savā ziņā runa arī par uh, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Nu, tagad, ja mēs atceramies šos slavenos Panamas dokumentus, tad Panama ir tātad 13. Um, valstī, tātad uh, ASV 3. valstī, Vācija 8. Japāna 11. vietā nu, par izvairīšanos no nodokļiem. Nu, nu, kā jūs to traktēsiet savu pētījumu ietveros? Nu, vai tas arī mums kā līdzlēmējiem likumdošā nebūtu jāņem vērā, domājot par finanšu pakalpojumiem, par dažādām regulām un klauzulām tiesniecības nolīgumus vai investīciju nolīgumus? Vai tur arī to nevajadzētu risināt, tātad, lai nu, sakmēju tomēr šo te, šī fenomena izskaušanu. Un eh, vēl vienā no jūsu secinājumiem runa par šo tātad, mm, konvencionalizāciju, kaut kādu priekšnoteikumu izvirzīšanu, noteikšanu. Es tur īsti līdz galam nesaprotu, par ko ir runa. Gribētu saņemt jūsu informāciju. Tev priekšstādāt dot vārdu komisijai. Lūdzu. Um, ähm, jā, vielen herzlichen Dank. Paldies priekšstādātāji, pateicos cienījumiem deputātiem. Vēlos pateikties arī komitejai un par, parlamenta pētījumu centram par to, ka iniciētu šo ārkārtīgi interesanto pētījumu. Nu, esam jau sākuši ap, apsvērt šī pētījuma rezultātus un gan nepacietību gaidām, kad uh, saņemsim galējo, tad pēdējo šī pētījuma versiju. Šeit ir runa par um, politiski ārkārtīgi aktuāliem jautājumiem, kas ir aktuāli ne um, tikai šobrīd, bet nu, varbūt īpaši šobrīd. Ja? Komisija turpina domāt par šiem jautājumiem ne tikai tirsniecības cienā teritorijā, bet arī citviet. Tādi jautājumi kā naudas atmazgāšana, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, ja eh, nodokļu nemaksāšana, ir mums aktuāli jautājumi. Sākotnēji pētījumi uzstādījums bija um, skatīties, kāda ir saikne starp uh, tirdzniecības liberalizāciju, finanšu pakalpojumu liberalizāciju un nelegāliem naudas plūsmām. Un, uh, statistiska tieša saikne starp šiem fenomeniem, protams, nav uh, īsti uztaustāma. Un tomēr pētījumā ir svarīgas rekomendācijas un secinājumi par nelegāliem naudas plūsmām un, un um, uh, naudas atmaskāšana, kuras pamatā ir tirdzniecības eh, liberalizācija. Un eh, ārkārtīgi interesanti ir šie secinājumi. Tiek ieteikts eh, domāt par to, kā domāt par kādu, kādu cenu noteikšanu starptautiskajā tirgu precēm. Komisija par to do, do, domā no diviem aspektiem atspoguļojot mūsu politikas iekšējos elementus no vienas puses, Un ceturtās naudas atmazgāšanas novēršanas direktīvas īstenošana no otras puses pat labēn tieslietu ģenerāldirektorāts turpina darbu pie šī pārskata, tiek izvērtēta riska un tā, un runa par tiešām tiesniecībā balstīt naudas atmazgāšanu, balstoties šo analīzes komisija attiecīgi nāks klajā šī gada vai nākamā gada gaitā ar noteiktiem secinājumiem kas pirmām kārtām pieskārsies tam, kā mūsu pašu saimniecībā šeit Eiropā tikt ar to galā, un tad domāsim par to, kā un vai varam šo tēmu risināt izlaicības nolīguma kontekstā. Arī mūsu muitas eh, kolēģi arī turpina vētīt šos jautājumus, tur un eh, liels analītiskais darbs tiek veikts. Man eh, teica, to, ko varētu darīt, lai um, uzlabotu cīņu pret šo te neadekvāto cēnu noteikšanu. Tā. Par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un naudas atmazgāšanu, par miedarbību starp šiem fenomeniem Tas ir ārkārtīgi aktuāls jautājums, jo sevišķi pateicoties pēdējiem Panamas dokumentiem. Tirsniecības senā direktorāts komisijā kopā ar kolēģiem, protams, no citiem dienestiem arī mēģinu tā um, saskaņot, skatīties uz šiem jautājumiem. Patreizajā kontekstā. Tad raudzīsimies, vai tas neatstās arī, varbūt, eventuāli ietekmi nākotnē uz privātas tirsniecības noliegumiem. Nu, kopumā, kā zinām, komisija pieņēma tādu tiesību aktu komplektu, kur mēģis ir uzlabot uh, cīņu pret nodokļu nemaksāšanu. Arī jā, mums ir paziņas par ārējo stratēģiju šajos jautājumos, un uh, tur uh, pamatā tad ir fiksēts Eiropas Savienības uh, teikt, nolūks uh, izstrādāt uh, noteiktu, noteiktas nodokļu jurisdikcijas. Uh, tātad, sarakstā tās iekļaut, eh, tā teikt, nav no saraksta izveido, kur nav labas pārvaldības standarti, piemēram, automātiskās informācijas apmaiņas par nodokļu jautājumiem un tā tālāk. Un šajā kontekstā paziņojumā arī skaidri norādīts, ka labas pārvaldības standarts Eiropas, Eiropas Savienība pārskatīs. Un tāpat mēs pārskatīsim to, kā attiecīgās klausulas ir normas, ir eh, izklāstīts un figurē starptautiskās tirdzniecības nolīgumus. Protams, turpinām ciešu sadarbību par šiem jautājumiem. Turklāt tikai pagājušajā nedēļā komisija pieņēma jaunu priekšlikumu, kas saistās ar eh, tātad eh, atskaitīšanās direktīvu, šī country by country reporting, kā to sauc tādām eh, multinacionālām kompānijām. Te ir runa par arī tām šaubīgām nodokļu jurisdikcijām, kuras tam pat pieminēja. Nu, un kas tad vēl jāpaturprātā? Tas arī izskanēja te no cenījumiem deputātiem. Pārskatījās nu, naudas atmaskāšanas direktīvas īstenošanu, caurskatāmību un uh, reālo īpašnieku prasības. Šajā kontekstā komisija grasās uh, izstrādāt uh, sarakstu ar augsta riska trešajām valstīm, kurām ir uh, kāda stratēģiska naudas atmazgāšanas uh, trūkuma, tā teikt. Un, uh, tas uh, balstās finanšu jautājumu darba grupas ieteikumiem. Un šī finanšu darba grupa Financial Action Task Force ir starptautiska institūcija, kas mēģina um, konstatēt šo strateģiskos trūkumus naudas atmaskāšanas jautājumos dažādās valstīs. Ļoti svarīga institūcija un, ap, pasoties uz tās ieteikumiem, uh, mēs izstrādāsim arī savu pieeju. Nu, tāpat laikā šajā kontekstā vēl, kas tad būtu jāpiemina, starptautiskā līmenī, piemēram, G20 līmenī, turpinam uh, biedīt priekš šos jautājumus. Un mehānismi, kur izstrādāt, pateicoties šiem Financial Action Task Force uh, virknē pētnieku un ekspertu arī izstrādāt šāds tāds priekšlikums, kā šos defektus trešās valstīs novērst. Un eh, komisija gatava sniegt tehnisku palīdzību. Mēs esam gatavi palīdzēt eh, pilnveidot tā teikt jaudas arī trešajām valstīm. Tas viss jau reāli notiek, un nu, jāskatās, kur un kā tad tirzniecības nolīgumi var eh, pilnveidot sekmēt šo darbu. Kā tik pamatoti norādīts un atzīts, paziņojums ar nosaukumu tirzniecību visiem, ko komisija laida klājā oktobrī, nu, šajā paziņojumā ir uzsvērts, ka tirzniecības politikā ir eh, jāatbalsta centieni izvairīties no tātad, tātad apkarot no izvairīšanās nodokļu maksāšanas, no tās augstās agresīvās eh, nodokļu plānošanas, un jāsaka, mēs starptautiskie labas pārvaldības principi. Kā tiek pieminēts vairumā, BTN uh, figurē klausos saistībā ar labu pārvaldību, gan uh, par nodokļiem, gan par uh, uh, naudas atmazgāšanas novēršanu. Nu, mēs uh, mēģinām apzināt to, kā šie labās pārvaldības principi, kas pat labāk ir uh, ietilpst finanšu pakalpojumu sadaļās BTN-os, nu, kā tie jātiek īstenot. Pēdējo gadu gaitā ir daudz kas noticis Starptautiskie standārti ir stiprināti, jo sevišķi OECD līmenī, kā arī G20 valstu līmenī. Un, eh, un tad skatāmies un domājam, vai to nevarētu labāk kaut kā konkrētāk atspūgļot arī attiecīgajās klausulās betēnos. Nu, tik tālu par uh, mūsu veikumiem, par uh, plānotiem darbiem. Dzirdēju šodien arī jautājums par uh, par to, nu, kad varbūt nevajadzētu mm, konkrēts priekšnosacījums izvirzīt. Pat labāk ir izskatās, ka nu, viss paļaujas uz labo gribu, ja? vai neviens varbūt konkrētākiem. Nu, ir šādi tādi mehānismi, nu, kur nopietni trūkumi un uh, naudas apmazgāšana nu, tiešām nu, tiek pieminēta. Nu, pat labāk mm, finanšu pakalpojumu, šis grupa, šis Financial Action Task Force pie tā strādā. Uh, kāds tāds izstrādāsim sarakstu kopējiem, attiecībā šīm šaubīgajām jurisdikcijām, nu, un tur, kur tiešām pastāv būtiski trūkumi, nu, tad um, būs uh, attiecīgs mehānisms, un, un tāpat arī jānaudas atmazgāšanas atvaru pārskatu ietvaros arī risināsim šos jautājumus, meklēsim potenciālus uh, mehānismus, risinājumus, instrumentus, skatīsimies, vai nav nepieciešams veikt vēl kādu papildus darbu tirdzniecības nolīgumu kontekstā. Runājot par labas pārvaldības principiem un klauzulām brīvās tiesniecības nolīgumos. Nu, tā ir laba saikne starp šiem pasākumiem, tā teikt, un brīvās tiesniecības uh, eh, aspektiem, kur uh, tiek risināti naudas atmazgāšanas jautājumi. Līdz tekus tam vajadzētu ievērot um, korporatīvo pieeju brīvās tiesniecības nolīgumos šajās jautājumos. Kā jūs ziniet, uh, regulatīvā sadarbība finanšu pakalpojumu jomā tiek pilnveidoti, bet BTN kontekstā, mm, bet arī citviet, ir jāuzsver zināms spiediens uz mūsu partneriem. Jāpanāk, lai naudas atmazgāšanas eh, um, novēršanas normas tiktu ievērotas. Un šajā kontekstā pētījumā ir veikts ārkārtīgi interesants novērojums attiecībā uz attīstības un tātad attīstītajām valstīm. jāskatās, kādi korporatīvie mehānismi šajā sakarā. Tas tiešām ir svarīgi, jo ar uh, attīstības uh, valstīm saistās vislielākie izaicinājumi, protams. Šeit nepieciešams uzraudz, uzraudzēt attiecīgās jaudas šajās valstīs, lai naudas atmaskāšanas normas uh, reāli varētu īstenot. Nu, kā es sacīju, pārskatot naudas atmaskāšanas apkarošanas režīmu Eiropā, uh, Izstrādāsim sārakstu ar valstīm, kur ir problēmas ar naudas atmazgāšanu. Un arī ar nodokļiem, arī izvairīšos no nodokļu maksāšanas, nodokļu nemaksāšanu. Izstrādājam zināms mehānismus, eh, kā mm, uzlabot eh, sadarbību ar šīm valstīm, kā, kā arī piedāvājām tam, tam palīdzību, lai uzaudzētu attiecīgās jaudas. Uh, kapacitāti, nu, un ja valsts nesadarbosies un standarts neīstenos, nu tad būs attiecīgas soda sankcijas. Well, I think um, the trade for all Mūsu nu, stratēģija ir izniecība visiem. Nu, te jādomā arī, protams, par uh, Lisabonas uh, līgumu nosprosto ietveru. Uh, skaidrs liecina par to, ka mums patreizajā filozofija tāda, ka Bet eh, ēna nav tāda izolēta līguma. Nav runa tikai par tirdzniecību, bet runa par labu nodokļu pārvaldību, par starptautiskām naudas atmaskāšanas eh, novēršanas normām. Nu, un eh, šeit tiešām ir jādara vairāk šajā jomā. Priekšstādā jūs arī pieminējāt miedarbību starp tātad, korupcijas apkarošanu šeit. Un to es arī vēlos uzsvērt, jo. Ja? Nu, tas varbūt pētījumā tik viennozīmīgi netiek pieminēts, neizkristalizējas. Bet kā ziniet, mūsu paziņojumā ir tāds spēcīgs tēzes attiecībā uz korupcijas apkarošanu, jāstāsta, kā tas saistās naudas atmazgāšanai. Viena no svarīgākām jomām ir sastāvība attiecībā uz tiem faktiskiem īpašniekiem. Nu, tas minēts arī ANO. Ar konvencijā par korupcijas apkarošanu un novēršanu. Nu, nepieciešams pašā principā tika iekļaut arī BTNOS. Noslēgumā vēlos uh, jums, ceļamie deputāti, uzsvērt lūko. Domājot par mūsu tirsniecības partneriem kopumā, Redzēs arī, ka BTN mēs nekad uh, netraktējam kā izolēts nolīgums. Jāatcerās pret nelegāliem naudas plūsmēm. Bet šeit um, ceram uz jūsu atbalstu arī. Sarunāsim uz tirdzniecības partneriem, arī jums šeit ir savs sakāmais. Jums jāvērš jū, viņu uzmanību uz to, kā lūk aktīvāk vai uh, piestrādāt, vai saspļaut savjās arī šajā drubā, tā teikt. Un tad visbeidzot vēl izskanēja vairāk jautājumu par eh, konkrētiem tiesniecības nolīgumiem. Kolumbija, gaidāmas sarunas ar Meksiku. Runājot par Kolumbiju, nu, šis um, nolīgums jau ir spēkā, un mums vienkārši jāskatās, uh, ja ir kādi trūkumi, ja ir kādi defekti, ja kaut kas tur nestrādā, tieši naudas atmazgāšanas normu gadījumā ir kādas problēmas, nu tad uh, Šis režīms jāmaina. Es jau sacīju, ka veidosim sarakstu ar šīm šaubīgajām jurisdikcijām. Īstenosim arī finanšu darba grupas rekomendācijas. Mums nu, rīcībā ir eh, zināmi instrumenti, ar kur palīdzību šos uh, eh, trūkumus uh, eh, risināt. Ja nu Kolumbija ir viens no šādiem partneriem, nu tad mums nu, rīcībā ir zināmi instrumenti, ar kur palīdzību likt uh, viņiem, tā teikt, sarosīties. Runājot par Meksiku. Uh, sarunas jau tur vēl, tā kā, tiek vēl tikai gatavotas. Um, un pastāvšais nolīgums ar Meksiku tiks modernizēts, tiks aktualizēts, bet jau tagad var sacīt, ka komisija uh, ierosinās jaudīgākas antikorupcijas normas modernizētajā nolīgumā. Nu, un uh, skatīsimies tiešām, kā no samaskāšanas normatīvi tik uh, ievēroti Meksikā. Paldies, uh, paldies par šo detalizēto atbildi, un tagad um, vēlreiz vārds pētījiem autoriem. Uh, Paldies par visiem komentāriem, jautājumiem. Nu, mēģināsim tagad atbildēt uz lielāko daļu no tiem, tomēr, kas svarīgākie pārsvarā saistīta ar to, ko mēs uzskatām par iespēju spēcīgāk no, rakstīt par formulējumu BTNos. Mēs uzskatām, ka tas ir iespējams. Mana kolēģi par to runās sīkāk. Bet, ja skatāmies kaut vai uz piemēriem par to, kā ASV izturs pret šo lietu, redzam, ka Viņi nāk klajā ar ļoti konkrētiem noteikumiem attiecībā uz tirniec, tirniecības jautājumiem ar atsevišķām valstīm. Nu, pat tik konkrēti, ka reizēm saka, lūk, būs pieci inspektori, un pēc pieciem gadiem to ir jābūt 500. Nu, tas varbūt pat tik konkrēts formulējums, ja vēlaties pārliecināties par to, ka tiesība akti tiešām tiek īstenot. Turklāt, ja skatāmies uz ES kā tādu, tad redzam, ka komisāri jau ir spēlējuši būtisku solis priekš, iekļaujot ilgspējīgas attīstības klauzulas, kur paredzēta lielākā uzraudzība un sekošana līdz notikumiem arī to var izmantot kā piemēru. Nu, lūk, tas pirmais solis, bet tagad došu dā, vārdu Davoram. Paldies, priekšādātāji, gudātie deputāti, septiņas lietas. Atbildēšu uz visiem jautājumiem, kas tika uzdoti. Uh, Sākumā par to, kā komisija raugās uz sevis īstenotām politikām. Šai ziņā vēlos norādīt, ka mūsu rekomendācijas un konstatējumi um, atbilst komisijas ārējās stratēģijas dokumentam 2016. gadu. Komisija pat aicina no jauna pārvērtēt tirniecības politikas jomu nodokļu ziņā. Viņi atzīmē, paši atzīmē, ka atsevišķi formulējums, jāsaka, ir pārāk maigs, vairs, nu, piemēram, saistības, ievērot starptautiskās normas, un viņi vērtē arī panākums līdz ar to, kā daļējas atsevišķas eh, dalībvalstis šādas saistības atsakās uzņemties. Komisija turklāt ierosina arī zināmu skrīningu, kur pamatā būtu salīdzinoši kritēriji, un saka, ka varētu ieviest arī tādu kā nosacījumus eh, tālākai izpildēm, nu, tā piemēram, ka ēst līdzekļu izdale tālāk tiek liekti, ja trešā valsts nenodrošina atbilstīgu uh, pārskatāmība nodokļu pārskatāmības lietā. Mēs piekrītam šai nosacītībai, jeb nosacījumiem, un domājam, ka pakāpeniski finanšu pakalpojumu liberalizācija būtu atbilstīga, ja es. Ja nu, protams, nelibrazētu pilnīgi visus pakalpumus, bet tāpat laikā izmantot pilnībā liberalizācijas procesu atkarībā no tā, cik lielā mērā starptautiskie standarti tiek ievērot un tāda, nu, maigi nosacījumi, tā teikt, neobligāti nosacījumi. Tālāk, kā rīkoties austrumu valstu gadījumā, Krievija atstāšu savu kolēģu ziņā, bet es runāšu par Ķīnu. Ķīna, pazināmā, mērā svarīgāk. 2013. gadā Ķīnas nodokļu krāpšanas, izvarīšanās no nodokļiem par iesāds bija vairāk par 250 miljardi, miljardiem dolāru, kamēr Krievijā tas bija tikai 120 miljardi, tātad gan arī divreiz lielāks skaitlis attiecībā uz Ķīnu. Šai ziņā varbūt jums varētu šķist interesanti, ka Eiropas parlamenta komiteja pieņēma rezolūciju pagājušā gada decembrī par ES un Ķīnas attiecībām, bet tur par izvairīšanos no nodokļiem un naudas atmazgāšanu nebija runās vispār, bija tikai runās par cilvēktiesībām un valsts atbalstu. Es domāju, ka šāda veida jautājumi jāietver šādās sarunās rezolūcijās um, konkrēti, nedrīkst to atstāt nepieminētu. Tālāk gribu teikt par austrumiem, ka problēma, ja nav tikai austrumos, problēma ir arī rietumos komisārs kundze, no, tir, par, kas atbildīgi par tirniecību, bija šeit, um, pie jums ciemos. Uh, un Eiropas Savienības struktūrētie piedāvā priekšlikumi ietver arī, strukt, arī finanšu pakalpojumus sarunās ar ASV, bet esmu saņēmis datus no ASV valsts kases un SAO, kur tiek teikts, ka 83 no ASV galvenajām firmām izmanto nodokļu paradīzes. 2008. gadā ASV bija viens triljons aktīvu kaimanu salās vien, un tie ir svarīgi dati. Ko tas mums pasaka? Tas pasaka, ka šis jautājums, respektīvi, izvairīšanās no nodokļiem un līdzekļu atmazgāšana ir ap, ak, jautājums, kas aktuāls ne tikai attīstības valstīs, bet arī jau attīstītajās valstīs. Tāds secinājums izriet arī no Panamas do, nopludinātajiem dokumentiem. Tur redzējām, ka tur gan organizācijas, gan bankas, apdrošinātāji, um, kas pastrādā šādus pas, rīcību, bet līdzīgi rīkojas arī indivīdi, privātpersonas. personas Tas nozīmē, ka šāda veida lietas notiek gan attīstības, gan attīstītajās valstīs. Tik uzdots jautājums arī par nesaskaņotību starp politikām. Gribu dot, eh, pie, kā piemēram, uz Dienvidāfrikas gadījumu. Dienvidāfrika ir uzsvērus, ka tā kā viņi ir daļa no Dienvidāfrikas attīstības kopienas, viņu partneri no šīs kopienas, eh, nu, šobrīd sūdzas, ka Dienvidāfrika rāda plaisu starp partneriem slēdzot preferenciālus tirdzniecības nolīgumus ar citiem partneriem, bet ne ar visiem. To es vajadzētu paturēt prātā. Tālāk, sestā lieta. Kā varam palīdzēt Austruma Eiropas valstīm un citām mazāk attīstītiem partneriem, ES partneru valstīm, veicināt to, kā viņi rīko, rīkojas šādos nodokļu apiešanas gadījumos? Dodiet mums vienu konkrētu gadījumu, tas ir Mali projekts E, nu, kas tika organizēts Serbijā. Šis projekts izmaksāja 2,2 miljonus eiro. To finansēja 90% apmērā ES un Eiropas padome pārējo daļu, nu, šie 10%. Projekts ilga četrus gadus, un tā rezultātā tika sagatavots visvarošs apziņojums par naudas atmazgāšanu Serbijā. Tas bija pirmais šāda tipa ziņojums, kas tika sagatavots, un tur tika uzsvērta vajadzība uh, piešķirt attīstības valstīm un šīm pārējais valstīm un es partnervalstīm kopumā atbalstu operatīvā un administratīvā līmenī, lai apkarotu naudas atmazgāšanu. Un visbeidzot, vēlos uzsvērt faktu, ka šķiet tas bija pagājušajā gadā jūnijā, kad Eiropas Savienība publicēja plašu sarakstu ar trešām jurisdikcijām, trešo valstu jurisdikcijām, kas nevēlas sadarboties ar ES nodokļu apiešanas gadījumos, bet šis saraksts arī nav pilnīgs. Nu, piemēram, papildus valsts kā Lielbritānija, Nīderlanda, viņas nesniedz savu sarakstu. Tātad, nu, ja mēs rīkojamies šādi, tad vajadzētu rīkoties konsekventi, nodrošinot pilnvērtīgu informāciju par visām šādām valstīm. Paldies, bet tālāk došu vārdu kolēģim Hainiham. Jā, pavisam īsa reakcija uz teikto par Krieviju un to, kas notiek tur. Nu, protams, jautājums ir visai saprotams. Redzot šo tabulu, kas bija vienā no slaidiem, šķiet, ka tas bija 15. arī mūsu ziņojuma projektā, kur par to runājām. Uh, Te redzam, kādas ir finanšu plūsmas, um, vislielākās finanšu plūsmas no ekonomikas avotiem Krievijā. Te redzam, Krievija ir otrā vietā šai sarakstā. Tātad problēma ir nopietna, bet tāpat laikā mēs pētījām tikai piecas valstis, piecas brīvātirniecības mm, valstis. Līdz ar to arī mums jābūt diezgan piesardzīgiem nākot klē ar secinājumu attiecībā uz valstīm, kuras nepētījām. Tomēr gribu uzsvērt, ka mēs šīs, eh, šos BTN un šīs valstis atlasījām tāpēc, ka Tur ir dažādi ekonomikas attīstības līmeņi. Izvēlējām tās arī tāpēc, ka tās ir valstis, kas nodrošina zināmu geogrāfisku pārklājumu un secinājumu līdz ar to varbūt ir arī tāda vispārīgāka nozīme, kā varētu šķist, un tāpēc detalizēti neiedziļināšos Krievijas lietā, bet uzsvēršu šīs parādības globālo raksturu un to, ka secinājumi arī ir globāli pēc sava raksturuma pastāv pieaugums nelegāli naudas plūsmu apjomos. Tas ir saistīts arī ar tirzniecības liberalizāciju, tā nospēlē zinām lomu šai pieaugumā. Pastāv atšķirības starp tiesību aktiem uz papīra un tiesību aktiem, kas arī reāli darbojas, ka rezultātā nonāk pie vienas no mūsu rekomendācijām. Respektīvi, īstenošanas sistēmām konkrētajās valstīs ir jābūt izveidotām. Un e, mums, kā Eiropas Savienībai, kā partnerim, būtu tad jāpiedāvā tehniska palīdzība, investīcija kapacitātes veidošana, un, un tai vajadzētu detalizāk skatīties uz to, kā tiek formulēti šie BTN. Liels paldies, saka priekšādātājs. Paldies jums visiem, paldies Kroningenas universitātei. Ļoti interesants šis pētījums. Mēs tiešām gaidīsim arī šī pētījuma gala versiju, kas, kā saprot, būs pieejama maijā. Lielas paldies! Jūs paldies, godātie kolēģi, arī par diskusijām. Pāriesim pie 21. darba kārtības punkta citi jautājumi. Šai kontekstā vēlos jūs informēt, ka grozījuma iesniegšanas termiņš uz stratēģijas ziņojumam, ko gatavo Begīna ziņojuma, eh, referenta Begīna ir pārlikts no 21. uz 26. datumu. Nekā cita šķiet nav. Ļoti labi, nu tad pēdējais informācijas gabaliņš nākamā tikšanās 23. un 24. maijā. Lielas paldies!